Bene colleghi, abbiamo molto lavoro da fare, cominciamo subito. Labrīt, kolēģi! Mums ir ļoti saspringta darba kārtība. Šodien mēs sāksim ar elektronisko balsošanu nekavējoties. Θέλω να βάλω απλώς ένα θέμα... Yes, please. Θέλω απλώς να... Paldies, priekšētāji. Man saistībā ar procedūru ir komentārs par balsošanas sarakstiem attiecībā uz cilvēktiesību dokumentu. To mēs saņēmām vēl vakarā, un pat šķiet pēc pulksten desmitiem vakarā tas tika mm, mums piegādāts. Protams, vēl daudzi bija savos birojos un varēja to izskatīt, bet tā kā tas bija tik vēlu, manuprāt, šis balsojums būtu jāpārliek uz citu laiku. Paldies! Bene, so che altri, so che altri hanno fatto questa osservazione. Sentiamo. Nu, labi. No nu, citiem dzirdēju līdzīgus komentārus. No nu, Havita kungs, lūdzu. Es domāju, tā mēs visi jūtamies, bet protokolam teikšu divas lietas. Ja pareizi sapratu, pēdējais kompromisa priekšlikums, ja pareizi piefiksējāt um, viedokļu apmaiņas rezultātus vakar, kad mēs runājām par uh, termiņu līdz 13. šodien, un es nesaprotu, kāpēc balsošanas saraksts tiek mums izdalīts tik vēlu. Es sapratu no nu, sekretariāta, ka grupas bija gatavas balsot šorīt, tas bija saskaņā ar komitejas uh, lēmumu, ja balsojums eh, tiks eh, atlikts, tad es uzstātu uz pirmo punktu, jo man būtu problēmas to darīt vēlāk šodien. Manuprāt, ja jau deputāti savu darbu ir padarījuši, mums arī saulēcīgi būtu viss jāizdara. Ēnu referenti tāpat bija elastīgi, Mums arī ir laiks piediens. Mums uh, vajadzētu nobalsot, tā es teiktu, manas grupas vārdā. Un, um, ja jau mēs to atliksim, tad es uzstātu uz laiku trijos vai pusčetros um, nākam ceturtdien pēcpusdienām. Lūdzu, kolēģi Salafranka. Paldies! Teikšu šādi. Man tas nešķiet nopietni, nec nopietni, nec profesionāli. Visi deputāti piestrādājuši, saulēcīgi iesnieguši kompromisu priekšlikumus, kā jau Hovita kungs teica. Uh, Sekretariāts man vakar nosūtīja ziņu, ka balsojums tiks uh, atlikts līdz nākamajai otrdienai. Šodien no rīta jūs mums sakāt, balsosim tagad. Nu, nav nopietni. Ne, nevar jau visu laiku arī atlikt balsojums, kas ir paredzēti darba kārtībā. Tas mums jāņem vērā. Nākotnē, ja grupa saka, ka nav gatavi balsot, ja nav paspējuši, ja saka, ka nav paspējuši visu izlasīt, nu labi, tad var atlikt līdz nākamajai nedēļai, bet es būtu par balsošanu šodien, ja tas vēl ir iespējams. Kolēģi Tenoks, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, e ka ir būtu gatava balsot šodien, man tā nešķiet uh, laba prakse. Pēdējā brīdī izdalīt dokumentus grūti jau ar to tikt galā. Bet referents vēlas balsot šodien, un es viņu atbalstu. Manuprāt, vairākums veidojas par balsošanu, par labu balsošanai šodien. Kolēģi Danski. Ne. Paldies Aldi vārdām. Vēlos uh, piekrist kolēģim, kas izjūt šeit zināmas praktiskas problēmas un būtu labi no tām izvarīties nākotnē. Bet mūsu interesēs šobrīd, man šķiet, ir e, vienkārši respektēt referentu un viņa komandu, kas e, bijis ļoti elastīgi, un tāpēc mēs esam pār balsošanu tagad. Labi. Mēs saprotam, ka ir labā griba, ka ir arī problēmas uh, praksēm, kas uh, nav ļāvušas pilnīgi visiem iepazīties ar uh, tekstu detaļās, bet um, mums jāseko vairākumam, un tā kā liberāļi uh, tautas partijas grupa konservatīvi un sociālisti, vismaz uh, grupu vadītāji izteicās par balsošanu šodien, tad um, tā arī darīsim un balsosim. Un es tiešām gribētu, lai šādas problēmas turpmāk neatkārtotos. Balsosim par asociācijas nolīgumu ES Azerbaidžāna. Rindkopa 1, 38. grozījums par Ir pieņemts. Otrais kompromiss. Anē, atvainojiet, kas ir pret, jautā priekšsēdētājs, tas arī jāpajautā. Atturas. Tad par 39. tas atkrīt. Otrais kompromiss tagad. Divās daļās par pirmo daļu. Par. Pret. Atturas ir pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 44. grozījums par pret atturas noraidīts. grozējums 44. 44. pārbaudīsim elektroniski tagad. 44. 44. Lì vedi quanti hanno votato. Ok, chiudete, chiudiamo la votazione. Beidzam balsot. Noraidīts. 50. par pret atturas noraidīts. Grozējums 51. Piecdesmit divi, piecdesmit divi tagad. Vēlreiz par piecdesmito pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, balsojiet. Piecdesmit pieci nulle. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 51 par pret atturas pieņemts. Grozījums 53 par pret atturas pieņemts. Grozījums 54 par pret atturas pieņemts. Grozījums 58, 59 kopā par pret atturas pieņemts. Grozējums 60 par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums ir 61. Par, pret, atturas, pieņemts. 62. Par, pret, atturas, pieņemts. 63 par, pret, Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Viena balss tā kā pietrūkst, bet ir pieņemts. 64 par otro daļu par pret atturas pieņemts.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 atturas pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Septiņdesmit divi par, pret, atturas pieņemts. Septiņdesmit 70... Trīs. Tikai par otro daļu par. Pret. Atturas. Pieņemts. Septiņdesmit seši. Par otro daļu par. Pret. Atturas. Noraidīts. Septiņdesmit deviņi. 89 atvainojiet par um, pirmo daļu par pret atturas pieņemts. 89 otrā daļa par pret atturas noraidīts. 90. Nē, 92. Kas jāpārbauda? Labi. Man lūdza pārbaudīt 89. Uh, otro daļu. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar lielu vairākumu. Kā pareizi saka kolēģis Paskols. 92 par pret atturas noraidīts. Un 93 par pret atturas noraidīts. 94 par pret atturas. Lūdzu, skaidri parādiet. Es neredzu visus. Elektroniski pārbaudīsim 94. Sākam balsot. Deviņdesmit četri. Vai visi nobalsojuši? Pieņemts. Deviņdesmit deviņi par, pret, atturas, noraidīts. pārliecinošs vairākums mums veidojas te sabotētājs sēž zālē, cim redzot, simts par pret atturas pieņemts. 101, 102 atvienojiet, 102 par pret atturas pieņemts. 104 par pret pret atturas noraidīts 105 par pret. Es teiktu, šo mēs pārbaudīsim elektroniski. 105 pārbaudīsim, sākam balsot. Balsojam, beidzam balsot. Pieņemts.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 113 elektroniski balsojam tagad. 3 balsis pietrūkst. Bet nu beidzam balsot. Pieņemts. 114 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 115 par. Pret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 128 par pret atturas. Pārbaudīsim. Nebija īsti skaidrs. Trīs balses vēl man pietrūks šeit, bet beidzam balsot un ir pieņemts. 129 par pret atturas pieņemts 130 par pret atturas noraidīts. Simt trīsdesmit pirmais atsaukts, simt trīsdesmit otrais par pret atturas noraidīts. 133. par pret atturas pieņemts. 111. par pret atturas noraidīts. 12. Par pret atturas noraidīts. Trīspadsmit par pret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 atturas pieņemts. 19 ļoti svarīgi tagad par pret atturas pieņemts. Aha. Mhm. 20 par pret atturas pieņemts. 21 par pret atturas pieņemts Arī tas ir pieņemts, kaut arī tas nebija tik svarīgi. 22 par pret atturas pieņemts. 23 par pret atturas pieņemts. 24 par pret atturas. Atturas? Pārbaudīsim. Balsam elektroniski Jaki par 24. Vatsona kunga grozējums. Nu, trīs balsis man joprojām nav, bet beidzam balsot ir pieņemts. 25 par, pret atturas, pieņemts. Nu, ja jūs tā vēlaties, tad labi. Pārbaudīsim elektroniski. Jūs to gribat? Par 25. balsojam elektroniski. 2,5. Beidzam balsot. Demokrāti partija, tad nozīmē respektēt visus. 26. tiek noraidīts, 27 par, pret atturas pieņemts, kompromiss numur 1 par, pret atturas pieņemts. Grozījums 35 par, pret atturas pieņemts.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 9 par pret atturas pieņemts, 10 par pret atturas pieņemts. Līdz ar to balsam elektroniski par visu ziņojumu.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 Pārējām pie balsojuma par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Armēniju. Un tagad pirmais 29. grozījums par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss balsojam pa daļām. Kas par pirmo daļu? Pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta arī. Tālāk pārējām pie trešā kompromisa, kas par pret atturas pieņemts. 36, kas par pret atturas pieņemts. 37, kas par pret atturas pieņemts. 38, kas par pret atturas noraidīts. 39, kas par pret atturas atturas pieņemts, 40. kas par pret atturas noraidīts, 41. kas par pret atturas pieņemts, 42. kas par pret atturas pieņemts, 43. kas par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 44, kas par pret atturas pieņemts. 45 par pret atturas noraidīts. 46 un 47, kas par pret atturas pieņemti abi grozījumi. Ceturtais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 52. kas par pret atturas noraidīts, 53 par pret atturas pieņemts, 54 un 55 ir identiski, kas par šiem pret atturas pieņemti, 56, es atvainojos, 57 par pret atturas pieņemts.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 Tālāk. 66. grozījums ir, uh, tiek pieprasīts elektroniskais balsojums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 68. par balsojam tikai par otro daļu, kas par pret atturas noraidīt otrā daļa. Labi, pārbaudīsim balsojot elektroniski Diviem kolēģiem vēl ir jābalso. Labi, tagad jau labāk. Un 31 par. Sešdesmit devītais, kas par? Uh, je voudrais demander, est-ce que la, le résultat de la votation a été balsošanas rezultāts vai bija tāds pats kā iepriekšējā ziņojumā, jautā deputāts no vietas Devits. Man šķiet, ka, man šķita, ka vienā ziņojumā mēs nobalsojām vienā veidā un otrā ziņojumā par to pašu jautājumu citādā veidā, ar citu rezultātu. Man tāds iespējas radās katrā ziņā. E abbiamo, e, è, stato, sì. è stato dato lo stesso giudizio, quindi... Priekšsēdētājs. Patiesībā abi šie jautājumi tika apstiprināti, nebija atšķirīgs balsojuma rezultāts. Man ir priekšā, man šis dokuments nebija priekšā, bet sekretariāts pastāstīs, ka grozījums 76 par Azerbaidžānu tika pieņemts, un tas ir pilnīgi tāds pats kā 68. grozījuma otrā daļa par par Armēniju. No, eh, ok, eh, dal momento che il notaio ha detto così, basta. Labi. Ja sekretariāts ir apstiprinājis, ka tā tas tiešām ir, tad mēs varam ticēt eh, sekretariātu pārstāvim. Tagad pārējām tālāk pie 69. grozījuma. Kas par? Paldies, pret, atturas, pieņemts. 70. kas par pret atturas norādīts. 72 par pret atturas pieņemts. 73, nē, 74, jo 73 atkrīt, tātad 74, kas par pret atturas noraidīts. 77. kas par pret atturas noraidīts. 78. kas par pret atturas noraidīts. Priekšsēdētājs jūs varat uh, prasīt, lai būtu kvorums Bet uh, ir cita lieta, ja kāds vienkārši vēlas atkal uzstāties un kaut ko teikt, jūs, protams, varat pieprasīt, lai tiktu pārbaudīts rezultāts. Nēc skundze. Es ļoti cienu mūsu administratorus, bet tomēr es uzskatu, ka viņiem nav tiesību iejaukties debatēs vai sniegt atzinumu par balsojumu rezultātu. Šī privilēģija pieder tikai deputātiem esattamente quello che ha detto. Esatto. Credo di aver sottolineato la stessa impressione. Liels paldies. Vai jūs oficiāli prasat, lai tiktu veikta pārbaude par 78. grozījumu? Labi, tad tā arī darīsim. Balsosim elektroniski par 78. grozījumu. Chiusa la votazione. Balsošana. Beidzām balsot. Noraidīts. 80. grozījums. Kas par? Paldies, pret, atturas. Arī šeit būs jāpārbauda balsojot elektroniski, jo deputāti vairs neceļ rokas. Tagad balsojam par 80. grozījumu. Beid, sākam balsot. Vēl trīs kolēģi nav nobalsojuši, beidzam balsot. Šķiet, Gālērkungs uh, aktīvi darbojas tātad. Tā. Kas tagad par 82. par pret atturas noraidīts? Balsosim par 82. elektroniski. Labi, lūdzu, kolēģi, celiet rokas, jo, ja tikai trīs vai četri deputāti ceļ rokas vienā pusē, divi otrā pusē, tad tiešām grūti ir saprast, kāds ir rezultāts. Nu, tad pārbaudīsim, balsojot elektroniski. Beidzām balsot. Pieņemts. Astotais kompromiss. Kas par? Pret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 Nē, 90. par, kas par 90. pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam elektroniski par 90. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Vēl diviem deputātiem jābalso. Beidzām balsot noraidīts. 92 par pret atturas norādīts. Labi, pā, tiek pieprasīta pārbaude. Balsosim elektroniski par 92. grozījumu. Sākam balstot. Vēl pāris deputātiem jānobalso. Lūdzu, lūdzu, balsojiet. Beidzām balsot pieņemts. 93. kas par pret atturas noraidīts. Nevi, 95. kas par pret mums būs jāpārbauda elektroniski. Balsojam par 95. grozījumu elektroniski. Lūdzu, balsojiet, kolēģi. Beidzam balsot. Noraidīts. 96. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 98. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 9. Kompromiss. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 99. Kas par? Pret pret atturas noraidīts. 103. kas, 103, kas par pret atturas pieņemts. 104. kas par pret atturas pieņemts. 105. kas par pret atturas pieņemts. 106. kas par pret atturas pieņemts. 108. kas par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Ļoti maz deputāts jau rokas. Vēl diviem deputātiem jābalso. Beidzam balsot. Pieņemts. Būtu labi, ja arī Gālerkungs celtu augstāku roku, kad viņš balsos 109, kas par pret atturas. Noraidīt. 110, kas par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 113, kas par pret atturas pieņemts. 114. kas par pret atturas pieņemts. 115. kas par pret atturas noraidīts. 116. par pret atturas pieņemts.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 atturas noraidīts. 11. kas par? Nē, es atvainojos, 11. atkrīt, jo 10. ir pieņemts. Un ne, balsojam par 11. tomēr, kas par pret atturas noraidīts Labi, pārbaudīsim elektroniski, jo nav skaidrs rezultāts. Balsojām par 11. grozījumu. Chiudiamo la votazione. Beidzām balsot. Pieņemts. 12. grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. 13. kas par, pret, atturas pieņemts. 14. kas par pret atturas noraidīts. Pirmais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 19. kas par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss, kas par pret pret atturas pieņemts. Divdesmit piektais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudīsim, balsojot elektroniski. Balsojam par 25. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņēmts. 26. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 27. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 28. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts noraidīts. Pirmais, kas par, pret, atturas pieņemts. Otrais, kas par, pret, atturas pieņemts. Trešais, kas par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais, par, pret. Labi, pārbaudīsim balsojot elektroniski. Balsojam par 11. grozījumu. Noraidīts. Tagad par piekto, kas par, pret, atturas, pieņemts, sestais, par, pret, atturas, septītais, kas par, pret, atturas, pieņemts, Astotais par pret atturas pieņemts. Gala balstojums notiek elektroniski. Beidzam balsot. Labi, Ziņojums apstiprināts. Labi, kā mēs vienojāmies, tad tagad pārējām pie balsojuma par Hovita ziņojumu. No. Vi chiedo di collaborare, capisco siamo un po' stanchi, ma vi chiedo di collaborare alzando le braccia. Es vēlos, lai jūs aktīvi celtu rokas, lai mēs uh, daudz ātrāk varētu nobalsot. Priekšētāji, es redzēju, ka Jā, ārā bija kafija, bet šeit neviens to neienies, un būtībā kafija līmenis ir tik zems jau ķermenī, ka ne, nevarēsim nobalsot. Eh, e Jā, es atbalstu jūsu priešlikumu. Tad laikam būs jāuzgaida uz brīdi, tā deputāti nespēs rokas pacelt, balsojot bez kafijas. Hovita kungs, lūdzu. Un es, protams, eh, atbalstu iepriekšējo runātāju un administratīvā līmenī vēlos arī sekretariāts tika par to informēts. 78. grozījums ir atsaukts. Vienojums atsaukties uz Vocona kunga ziņojumu par sankcijām. Tas nav iekļauts mutiskajos grozījumos, bet par to bija vienošanās eh, viedokļu apmaiņas laikā un sekretārāts man arī informēja, ka mutiskie grozījumi nav iekļauti balsošanas sarakstos, tādēļ viņi lūdz, lai es jūs palūgtu, ka mēs sāktu balsot par mutiskajiem grozījumiem, lai tie netiktu aizmirsti. Paldies. Yeah, okay, let's check. No, no, seguiamo la lista di voto, lo sta dicendo. We, we no. just follow the vote. Yes. No? Da bisogno. Quello che la voce questo.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 Nu, es jau tikai nodevu sekretariātu eh, dotos vēsts. Nu, ja viņi tagad saka, ka viss ir kārtībā, tad jau tā arī ir. Bene, allora cominciamo. Emendamento 34, chi è a favore? Nu, tad sāksim 34. par, pret, atturās, pieņemts. 35. par, pret, atturās, pieņemts. Pirmais kompromiss. Dalītais balsojums par pirmo daļu par, pret, atturās, pieņemt otrā daļa par, pret, atturās, pieņemt. Nē, šķiet, ka jāpārbauda tomēr elektroniski. Sākam balsot. Gan ir kungs, vai esat nobalsojuši? Joprojām trīs kolēģiem jānobalso. Beidzam balsot. Nu, tas noteikti ir Galera kungs atkal met sprunguļus mums ritenī. Tālāk 45. Eh, Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 38. Nē, atvainojiet, 40. Par pret atturās pieņemts. 42, 43 par pret atturās noraidīti. 41 par pret atturās noraidīts. 44. par pret atturās pieņems. 46. par pret atturās noraidīts. 47. par pret atturās noraidīts. 48. dalīties balsojums par pirmo daļu par pret atturās noraidīts pieņemta. Otrā daļa par pret atturās pieņemta. 49. par pret atturās pieņemts. 51. par pret atturās pārbaudīsim elektroniski. 51. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Divdesmit astoņi, divdesmit astoņi. Līdz ar to tad ir noraidīts 50. par pret atturās, noraidīts 52. par pret atturās, noraidīts 53. par pret atturās, noraidīts 54. par pret atturās pieņemts 55. par pret atturās pieņemts 56. par pret atturās pieņemts 57. dalītais balsojums pirmā daļa par pret atturās pieņemt otrā daļa par pret atturās noraidīta. Otrais kompromiss par, pret, atturās pieņemts. 58, atvainoju. 64. par, pret, atturās pieņemts. 65. par, pret, atturās pieņemts. 66. par, pret, atturās. Nebija pilnīgi pārliecības, tādēļ pārbaudīsim. Par 66. sākam balsot. Beidzam balsot. Paliecinoši pārvā, vairākums par 67. par pret atturās pieņemts. 71. par. Tātad par 71. pret. Atturās pieņemts. 72. par. Pret. Atturās. Vajadzēs pārbaudīt par 72. Elektroniski balsojam. Vēl dažiem kolēģiem jānobalso, beidzam balsot. Pieņemts. 73. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 74. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. 75. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 76. par. Pret atturās noraidīts. 77. ir atsaukt, 78. arī atsaukt, 80. par. Nē, vienu mirklī, cik priekšsēdētājs jātiek skaidrībā. Astoņdesmit pirmais, tagad balsojam astoņdesmit pirmo par, pret, atturās pieņemts, astoņdesmit trešais par pret atturās pieņemts. 84. par pret atturās pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturās pieņemts. Līdz ar to vairāk atkrīt pāriem pie 90. par pret atturās pieņemts. Deviņdesmit otrais par pret atturās pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturās pieņemts. Līdz ar to balsojam par simto grozījumu man šeit nav ierakstīts, bet ir patiesībā simtais, kas par, pret, atturās, pieņemts. Tālāk 98. par, pret, atturās, pieņemts. 95. par, pret, atturās, pieņemts. 99. par pret atturās pieņemts. Jūs vēlaties pārbaudīt elektroniski? Nu, pārbaudam elektroniski. Sākam balsot par 99. grozījumu. Personālais balsojums. Vēl divi kolēģi nav nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Centouno. In votazione chi è favorevole? 101 par, pret, atturās, noraidīts. 102 par, pret, atturās noraidīts. 103. par pret atturās pieņemts ar nelielu vairākumu. 104. par pret atturās pieņemts. 105. par pret atturās pārbaudīsim elektroniski. par 105. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Nu, bet vismaz zinām pilnīgi droši. 108 par, pret, atturās, noraidīts. 5. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 116. par pret atturās. Simtu sešpadsmitais vēlreiz par, pret, pieņemts. Sastais kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. Simtu divdesmitais par, pret atturās pieņemts. Nu, labprāt pārbaudīsim elektroniski arī 121. Nē, 120. Vēl pār kolēģiem jānobalso. Beidzam balsot. Jā, nu milzīgs vairākums. 121. par pret atturās pieņemts. 122. dalīties balsojums par pirmo daļu par pret atturās noraidīta. Otrā daļa par pret atturās noraidīta. Septītais kompromiss par pret atturās pieņemts. 131. par, pret, atturās, noraidīts. 132. par, pret, atturās, pārbaudīsim elektroniski. Pēc balsot. Pieņemts. 133. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 134. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 135. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 141. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 8. kompromiss par Un ir arī mutiskais grozījums šeit klāt. Tātad tas arī ir astotajā kompromisā par pret atturās pieņemts. Tālāk 143. par pret atturās, manuprāt, noraidīts. Bet katrā ziņā pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 145. par, pret, atturās, nu, labāk pārbaudīsim. 145. Balsojam elektroniski. Paldies. Beidzam balsot. Nu, tiešām vajadzēja pārbaudīt. 147. 148. kopā par pret atturās pieņemti. 149. par Vēlties pārbaudīt par 147. 148. un tad sākam elektronisko balsošanu. Vēl divi kolēģi nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Simt četrdesmit devītais. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Devītais kompromiss par. Pret. Atturās. Pieņemts. 151. par pret atturās noraidīts. 152. par kopā ar muciko grozījumu. 152. Kurš par? Pret. Atturās pieņemts. 153. par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. 153. grozījumu pārbaudam. Lūdzu, balsojam. Joprojām trīs kolēģi nav nobalsojuši, nu jau tikai divi. Beidzam balsot. Pieņemts. 154. par pret, atturās pieņemts. 155. par, pret, atturās noraidīts. 156. par, pret, atturās pieņemts. 157. par, pret, atturās pieņemts. 158. par, pret, tad kurš par, pret, atturās pieņemts. 159. par, pret, atturās, noraidīts. 160. par, pret, atturās, pieņemts. 10. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 161. par, pret, atturās, pieņemts. 165. par pret atturās noraidīts. 166. par pret atturās noraidīts. 11. kompromiss par Simtsešdesmit sestais. Kurš par, kurš pret, Nu, pārbaudīsim elektroniski par 166. Galera kungs. Jā. Tātad sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 11. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 169. par pret atturās pieņemts. 170. par pret atturās pieņemts. 12. kompromiss par pret atturās pieņemts. 171. par pret atturās pieņemts pieņemts. 174. par pret atturās noraidīts. 175. par pret atturās noraidīts. Trīspadsmitais kompromiss ar mutisko grozījumu un dalītais balsojums par pirmo daļu par pret atturās noraidīts pieņemta otrā daļa par, pret atturās pieņemta. 14. kompromiss arī dalīties balsojums par pirmo daļu par, pret atturās pieņemta otrā daļa par, pret atturās pieņemta. 182. par pret atturās noraidīts. 184. par pret atturās noraidīts. 15. kompromiss. Labi, ja vēlaties pārbaudīt, pārbaudīsim 184. Sākam balsot. Beidzam balsot. 42 par pieņemts. 15. kompromiss. Kopā ar mutisko grozījumu, kurš par, pret, atturās, pieņemts. 16. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 193. grozījums par pret atturās noraidīts. Nu, pārbaudīsim elektroniski 193. Sākam balsot. Beidzam balsot. 34 par pieņemts. Es, protams, labprāt pārbaudītu katru balsojumu, bet eh, jāņem vērā, ka laika ir tik, cik ir. Tālāk balsosim par 17. ne, 194. grozījumu.

atturās pieņemts. 200. par pret atturās pieņemts. 18. grozījums kopā ar mocisko grozījumu un dalītais balsojums par pirmo daļu. Jā, Alda vārdā Donskungs saka, ka iebilst pēc mutisko grozījumu, jo tas pievieno kaut ko par uh, nāvisodu Baltkrievijā, un pirmkārt jāņem vērā, ka Baltkrievija nav vienīgā valsts pasaulē, kur tiek veikta nāvisodu izpilde, un šī traģēdija, kas bija liels šoks, mums notika pagājuši piekdien, un tas nekādā ziņā nav saistīts ar 2010. gadu. Paldies! Hautkungs saka, nu, man žēl, ka tagad izskan šādi iebildumi, mēs par to jau runājam iepriekš, un es vēlos teikt saviem tautspartijas kolēģiem, ka mēs kā referents atbalstu viņa grozījumu, un arī plenārsesijā es strādāšu ar viņiem, lai ievies šādu grozījumu. Es ņem vērā altas pozīciju, bet ir. Uh, manuprāt, pilnīgi taisnīgi tas, ka tautas partija nāk uz klājā šādu grozījumu, un es ceru, ka mums izdosies to iekļaut teksta galīgajā versijā. Paldies! Nu, labi, tad tādā gadījumā mēs nevaram balsot par mutisko grozījumu. Varbūt jums izdosies kaut ko panākt uh, uz plenāru sesiju. Tad kompromiss numur 18, dalītais balsojums, pirmā daļa par pret atturās pieņemta. Otrā daļa par pret atturās arī pieņemta. 203. par pret atturās pieņemts. 204. par pret atturās. 205. par pret atturās noraidīts. 206. par pret atturās pieņemts ar lielu vairākumu 207. par pret atturās pieņemts 208. par pret atturās pieņemts 209. par pret atturās pieņemts 19. kompromiss par pret atturās pieņemts. 211. Vežā kundzes grozījums, kurš par pret atturās noraidīts. 213. par pret atturās noraidīts. 214. par pret atturās noraidīts pieņemts. 215. par pret atturās noraidīts. 216. par. Vai kāds kaut ko vēlējās teikt? Tātad pārbaudīsim elektroniski 215. Sākam balsot.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 pret atturās pieņemts. 220. par pret atturās pieņemts. 221. par pret atturās pieņemts. 222. par pret atturās pieņemts. 20. kompromiss par pret atturās pieņemts. Vienu mirkli. 227. par pret atturās noraidīts. 228. par pret atturās pārbaudīsim. 228. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. kompromiss dalītā šis balsojums trīs daļās par pirmo daļu par pret atturās pieņemta, otrā daļa par pret atturās noraidīta, trešā daļa par pret atturās pieņemta. Ejam tālāk. 229. Hoitkunga grozījums par pret atturās pieņemts. 230. par pret atturās pieņemts. 231. par pret atturās pieņemts. 232. par pret atturās noraidīts 233 par, pret atturās noraidīts 234 par, pret atturās pieņemts. 235, 236 kopā, tie ir vienādi, par, pret atturās pieņemti. 21. kompromiss dalītais balsojums, pirmā daļa, sākam balsot pieņemta, otrā daļa par pret atturās pieņemta. 243. par pret atturās. Nu, es saskaidīju tikai četras balsis, 243. elektroniskais balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. 244. Par, pret, atturās, pieņemts. 246. par, pret, atturās, pieņemts. 250. par, pret, atturās, pieņemts pret atturās noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski par 250. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. kompromiss. Jā, lūdzu. Tāpat kā arī iepriekšējo kompromisu, man ir iebilda pret sesto mutisko grozījumu kompromisu. Meklēšanas sanāksmē mēs vienojāmies par principu, kā mēs šos jautājumus skatām ar tautas partiju, un man ir jau 26. kompromisā par šo pašu jautājumu panākt vienošanās un tad ECR grupa nāca klājā ar citu mutisko grozījumu, par kuru nebija vienošanās kompromisa eh, panākšanas laikā, un līdz ar to nevaram par to balsot. ja Aldis grupa arī atbalsta šo iebildi. Labi. 22. kompromiss. Kā tāds, kurš balso par, pret, atturās, pieņemts. Tālāk 254. par, pret, atturās, noraidīts. 257. par pret, atturās, pieņemts. 258. par pret, atturās, noraidīts. 23. kompromiss ar 7. mutisko grozījumu, ja nav iebilžu, balsojam par abiem, kas par pret, atturās, pieņemts. 260. par pret atturās pieņemts. 264. par pret atturās pieņemts. 265. par pret atturās pieņemts. 266. par pret atturās pieņemts. 269. 270. kopā pret, atturās, noraidīti. Labi, pārbaudīsim par 269 un 270. Sākam balsot. Beidzam balsot. Paldies. Pieņemti 24. Eh, kompromiss par pret atturās pieņemts. 276. par pret atturās pieņemts. 277. par pret atturās pieņemts. 280. par pret pieņemts, 281 par pret pieņemts, 25. kompromiss par pret atturās pieņemts. 285. Jā, nu, mums nebija viens un tas pats saraksts, tātad balsojumi par 285. kopā ar amutisko grozījumu numuru 8, ja nav iebildumu, par pret atturās pieņemts. 26. kompromiss par pret atturās pieņemts. 287. par pret atturās pieņemts Pārbaudīsim elektroniski. Par 287. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 288. par pret atturās pieņemts. 27. kompromiss par pret atturās pieņemts. Tālāk 293. par pret atturās pieņemts. 294. par pret atturās pieņemts. 295. par pret atturās pieņemts. 296. par pret atturās noraidīts 297. par pret atturās noraidīts 298. par pret atturās noraidīts 299. par pret atturās pieņems. 300. par pret atturās pieņemts. 301. par pret pret atturās pieņemts. 302. par pret atturās noraidīts. 303. par pret atturās noraidīts. 304. par pret atturās pieņemts. 306. par vai kāds vēlējās pārbaudīt par 304. Jā, labi, pārbaudīsim 304. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 306. par pret atturās. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Es uh, nevaru pateikt, kāds ir balsojums, ja jūs neceļat rokas. Noraidīts ar viens valsts pārsvars. 307. Par pret atturās pieņemts. 28. kompromiss par pret atturās pieņemts. Tālāk 313. par pret atturās. Pieņemts 314. par pret atturās. Pieņemts 315. ar mutisko grozījumu, ja nav iebildumu, par pret atturās. Pieņemts 317. par pret atturās atturās noraidīts. 320. par. Jā, un, nu, protams, labprāt varam pārbaudīt. Bet, nu, saprotiet, ir grūti pateikt, ja necēja rokas, kāds ir balsojums. Pārbaudam par 317. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 320. par pret atturās pieņemts. 322. tehnisks grozījums 324. par pret atturās noraidīts. 323. par pret atturās noraidīts Pārbaudīsim. Reti kurš ceļu roku tādēļ grūti pateikt. 323. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 325 par pret atturās pieņemts 328 par pret atturās pieņemts 326 par pret atturās. Jā. Yeah. 329. ar mutisko grozījumu. Nē, palaidā garām 327. pirms par. Pret atturās pieņemts. Tagad 329. ar mutisko grozījumu par. Pret atturās noraidīts. 330. par pret atturās pārbaudīsim. Par 330. Sākam balsot. Labi, Beidzam balsot. Pieņemts. Tas bija 330. tagad 332. par pret atturās pieņemts. Nu, gandrīz jau esam beigās. 331. par pret atturās noraidīts. 333. par pret atturās pieņemts. 334. Ceturtais par, pret, atturās, pieņemts. 18. par, pret, atturās, pieņemts. 19 par, pret atturas pieņemts, 20 par, pret atturas pieņemts, 21 par, pret atturas pieņemts, 22 par, pret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 Par 26, par 26 mēs pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 27 par pret atturas pieņemts, 28 par pret atturas pieņemts, 29 par pret atturas pieņemts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 pret atturas pieņemts 4 par. No 4 līdz 17 balsojam blokā. Visi esam noguruši par pretatturas pieņemts. 30. kompromiss par pret atturas pieņemts. Devet, divi, astoņi, deviņi un četrpadsmit blokā, ja piekrītat. Par. Tad līdz četrpadsmit. Eh, pēc tam ir eh, iebildami par pret atturas pieņemts. Tagad DV 15 par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Diviem kolēģiem jānobalso, beidzam balsot. Noraidīts. Fem viens par pret. Pieņemts. Dalīties balsojums. Par 31. kompromisu pirmo daļu par pret atturas pieņemts. Par otro daļu par. Par otro daļu. 31. kompromiss neļaujiet, neļaujiet paskola kungam novērst jūsu uzmanību. Tātad noraidīts rezultātā. Četri pieci kopā. Četri un pieci kopā par pret atturas noraidīts. Un aicinājums tiek izteikts eh, pārbaudīt otro daļu 31. 4. 5. pārbaudīt jautā priekšsādātājs. Nē, 31. otro daļu pārbaudīt tiek ierosināts. Tātad atpakaļ pie 31. kompromisa otrā daļa pārbaudām. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 4, 5 kopā tika noraidīti. Mm, tur nav iebildumu. 8 par pret pieņemts. no 10 līdz 14 blokā. Ja piekrītat par pret atturas noraidīts. 15 par pret atturas noraidīts. 15. pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad blokā 17 līdz 17, 19, 20 un 21 par pret atturas. Noraidīts. 22 par, pret, atturas, noraidīts. 23, 24, 27, 29 un 32 blokā par, pret, atturas, noraidīts. 33, 34 kopā par Nē, atsevišķi. Labi, 33 par. Pret. Atturas. Norēdīts. 34 par. Pret. Atturas. Skaidri pieņemts. Galīgais balsojums par. Pret. Tātad, galīgais balsojums elektroniski tiek pabeigts, un mēs redzam, ir pieņemts. Lielas paldies par sadarbību, kolēģi. Lielas paldies! Chi è l'Andrichino? Bravo. No, beh, sono... Grazie maestro. Come facciamo noi? Così, guarda. Ah, sì. Romani, i eh, romani. Eh sì, i romani facevano così. Where are you going? I need you. No. <laughs> colleghi. Kolēģi, mums ir jāturpina. Kolēģi, lūdzu, esiet klusāki un um, ļaujiet mums darbu turpināt. 18. punkts darba kārtībā jauna sadarbības politika ar Latīņu Amerikas valstīm. Andri Kienas kundze ir referente. Lūdzu. Allora, alla, alla relatrice 4 minūti. Referente ir 4 minūtes. Šis ir 14. punkts, par kuru runājam. Galera kungs. Mm, man jūsu palīdzība ir nevajadzīga, saka priekšsēdētājs. Paldies priekšsēdētājiem. Mani lūdzu deve komiteja prezentēt atzinumu par um, pašiniciatīvu ziņ ziņojumu, lai definētu jaunu sadarbības formu ar Latīņu Amerikas valstīm. Uh, Ziņojuma mēķis ir dot ieguldījumu sarunu procesam nākamajam attīstības un sadarbības instrumentam. 2014. līdz 20. Mm, eh, gadam, kad eh, spēkā būs jauna finanšu perspektīva. Šādi tiks uzlabot sadarbības starp Eiropu un Latīņu Amerikas reģionu. AFET komitejas mērķis ir izstrādāt vadlīnijas e, šai sadarbībai, skatot es kā globālu spēlētāju un Latīņu Amerikas e, ārpolitikas partneri. Politiski Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir stūrakmens mūsu sadarbībā. Tas maina Eiropas Savienības lomu globāli skatot. 208. pantā LSD uh, runa ir par uh, nabadzības izskaušanu ilgtermiņā. Lisabonas, Lisabonas līguma Eiropas Savienība spēlē uh, daudz aktīvāku lomu uh, ar veidojot uh, ārējas uh, attiecības. Un, uh, ziņojumā es uzsvaru, cik svarīgas mums ir attiecības ar Latīņu Amerikas uh, valstīm, visu reģionu. Tam ir nepieciešami partnerības instrumenti un sadarbības instrumenti. Nepieciešama pastiprināta sadarbība starp ES un Latīņu Ameriku, lai sasniegtu uh, tūkstošu gadus attīstības um, mērķus, uh, tieši lai izskaustu nabadzību, lai radītu darba vietas, lai apkarotu marginalizēto grupu sociālo izkļaušanu, atstumtību. Runājot par tūkstošgadus attīstības uh, mērķiem, tieši astotajam mērķim būtu uh, mūsu uzmanības centram sadarbojoties ar Latīņu Ameriku. Mums jāskatās, lai šajās valstīs uh, notiktu dinamiska izaugsme. Astotajā mērķī runa ir par um, globālu partnerību, īpaši ar Brazīliju, Meksiku, Argentīnu, un tad ir citām um, Latīņu Amerikas valstīm. Un šis astotais mērķis varētu būt kopsaucējs uh, koherences politikas izstrādi kopīgiem spēkiem. Ziņojuma projektā es uzsveru iespējamas reģionālas sinerģijas, kas varētu izrietēt no sadarbības nolēguma ar Eiropas Savienību un um, subreģionālajām grupām. Nepieciešama uh, jauna vīzija, gatavojoties uh, septīt 12. augstākā līmeņa sanāksmē, kas notiks Čīlē 2013. gada janvārī. Es arī uzsveru, cik svarīgs ir es atbalstu integrāciju Latviju Amerikā. Uzsveru, ka trūkst visaptverošas politikas reģionālas pieejas attiecībā uz Latviju Ameriku, atbalstu dienvidu, dienvidu sadarbību, un ka trūkst skaidra ES politikas pamatnostādņu attiecībā uz SSC un starp reģionu asociāciju. Es vēlos, lai tiktu padziļināts ES un um, Latīņa Amerikas politiskais dialogs dažādos līmeņos. Es vēlos pateikties kolēģiem, kas uh, palīdzēja gatavot ziņojumu projektu, kas iesniedza um, grozījumu priekšlikumus. Viņi man ir palīdzējuši, un es atbalstu visus grozījumus. Ir 19 grozījumi, kas ir iesniegti plus ir astoņi mutiski grozējumi ziņojuma projektam. Es pati iesniedzu četrus grozējumus šim tekstam, jo saskaņā ar noteikumiem ziņojuma projekts uh, nevar uh, pārsniegt zināmu vārdu skaitu, tāpēc man pašai bija jāgroza mans teksts. Es vēlētos balsot uh, par um, katru grozījumu priekšlikumu, man nav kompromisa priekšlikumu. Uh, Un uh, man ir daži, tie daži grozījumi, kas man personiski ir problemātiski. Pirmkārt, 11. Ulriks Lunačekas uh, grozījums. Tur un ir uh, vēlreiz lī, par to, lai līdzsvarot vēlreiz nolīgumu ar Latīņu Ameriku. Es nevaru tam piekrist, jo sarunas notiek, nolīgumi ir parakstīti. Un, manuprāt, te jau ir laba līdzsvarotība panākta. Uh, To pašu varu teikt par 12. grozējumu, Vila Markunga grozējums. Nevaru piekrist arī 5. grozējumam, ko iesniedza Vila Mairakungs. Tur runa ir par eh, sociālo un ekonomisko netaisnību apkarošanu. Viņš eh, runa, ka tam jāpaliek eh, galvenajam aspektam mūsu politikā, un um, tad desmitajam grozējumam es arī nevaru piekrist, viņš runā par reģionālās uh, integrācijas mehānismiem, kā piemēram alba, kas ir diezgan apstrīdams uh, mehānisms, man šķiet, ka to es arī nevaru atbalstīt. Noslēgumā uh, vēlos uh, aicināt kolēģus balsot. Uh, Balsojums notiks 27. martā nākamnedēļ, un balsojums DV komitejā notiks 24. aprīlī. Paldies! Paldies! Menendas darbālekungs, lūdzu, divas minūtes, divas minūtes. Paldies priekšsādātājiem! Es vēlos visu pirms apsveikt Andrikienas kundzi ar šo ziņojumu projektu. Manuprāt, teksts uh, labi atspoguļo sadarbības uh, strateģisko raksturu, kāds, uh, kas ir Eiropas Savienībai un Latīņa Amerikai. Paldies par um, sadarbību! Paldies sekretariātam! ka pieņēmāt uh, manus priekšlikumus, jo sākotnēji tie tika noraidīti, bet tāds pārpratums sākotnēji. Uh, par sadarbības uh, politikas definēšanu starp Eiropas Savienību un Latīņu Ameriku. Tas mums jādara kopīgi ar partneriem Latīņu Amerikā. Šiem valstīm jāiet priekš ar integrāciju neskatoties uz problēmām, jo tas palīdzēs uzlabot attīstības sadarbību, tā kļūs loģiskāka un līdzsvarotāka. Savā grozījumā es uh, paužu nožēlu par to, ka komisijas priekšlikumā par uh, muitas preferencēm tiek um, piemirsta Latīņa Amerikas uh, valstu svarīga loma. Daudzas uh, šīs valstis nevar izmantot uh, ierosināto instrumentu, kaut arī tas būtu būtisks to attīstībai. Tā tirzniecības nolīgums starp Peru, Kolumbiju un Eiropas Savienību. Šī, šis nolīgums palīdzētu šīm valstīm attīstīties ātrāk. Uh, komisijai un um, un EADD vajadzētu pielikt pūliņus šajā virzienā. 2015. gadā citādi Eiropas Savienība vairs nebūs uh, Latīņa Amerikas galvenais tirzniecības partneris, um, lai uh, tam uh, pretotos mums um, jāpastiprina mūsu klātbūtne reģiona, mums uh, nedrīkst piekāpties Ķīnai šajā konkurencē. Turklāt mums jāatbalsta Merkosūrs. Tas būtu no manas puses viss. Paldies un apsveicu vēlreiz referentes kundzi. Paldies, Sala Franka kungs, divas minūtes. Paldies priekšsādātāji. Es gribēju apsveikt referenti. Šajā grūtajā krīzes laikā uh, strateģiskā alianse ar Latīņu Amerikas un Karību salu valstīm. palīdz mums um, uzlabot uh, visu pasaules IKP un um, palīdz uzlabot politiski mūsu attiecības un sadarbību. Tas ir liels izaicinājums, bet uh, mums tas ir jāpieņem. Attīstība un sadarbība ar šo reģionu mums ir ļoti svarīga politikas līnija. Mūsu grupai šajā sakarā ir uh, zināmas bažas, jo dažas valstis uh, vairs nedrīkst izmantot attīstības sadarbības instrumentu. Un ar šo atzinumu es ceru, ka varam panākt um, to, lai attīstības sadarbība tiktu, tiktu veltīta uzmanība, tā, lai tā nonāktu atkal uzmanības centrām. Vai Andra Kienas kundze vēlas ko piebilst? Ja nē, tad paldies! 27. datumā notiks eh, balsošana. Nākamais punkts. Gebels kunga ziņojums eh, par eh, pirmo starp parlamentāro sanāksmi ES Janmā Jangonā Nepjīdo. Lūdzu, jums ir iespēja par to pastāstīt. Paldies, priekšstādātāji kungs. Kā pirmais viceprezidents es aizvietoju mūsu prezidentu Veneru Langenu, kurš šobrīd nevarēja piedalīties sanāksmē. Eiropas parlaments bija nosūtījis um, delegāciju uz Mjānmu pēc tām, ka jaunais prezidents Hansangs uh, padarīja valstī valdošo režīmu atvērtāku. Es uh, neuzskaitīšu visas tikšanās, kas mums ir notikušas. Mēs tikāmies ar prezidentu, ar divām parlamentu, divu parlamentu palātu vadītājiem, ar lielu skaitu ministru un mums uh, vēl svarīgāk bija iespēja vairāk nekā stundu tikties ar uh, Ansan Sučī, kura ir uh, cilvēktiesību aktīviste un Saharova balvas laureāte. Un mēs viņai nodevām uh, parlamenta prezidenta Mārtina Šulca ielūgumu apmeklēt uh, parlamentu, lai saņemtu oficiāli viņai piešķirto balvu un arī tiktos ar deputātiem. Jāsaka, Mjānmas uh, varas iestādes atrodas tādā procesā, kas zināmā mērā atgādina prezidenta Gorbačovu īstenoto perestroiku. Ir uh, notikušas parlamenta vēlēšanas, Viņiem ir uh, divas palātas parlamentā, senāts un savu veidu pārstāvju palāta. Un šīs vēlēšanas gan nenoritēja pārāk demokrātiski, jo saskaņā ar konstitūciju mēs tev uh, abās palātās rezervē 26% vietu. Uh, un tā saucamās valdošās partijas arī ieguva 80% vietu abās palātās, galvenokārt tādēļ, ka, ka Ansāns Lučī eh, kundzes partija boikotēja vēlēšanas. Eh, kopš eh, šīm vēlēšanām tā izskatās, ka ir notikusi tuvē, tuvināšanās starp prezidentu un uh, šo kundzi, jo tagad uh, ir dzirdami pozitīvi izteikumi par prezidentu, par lielāku atvērtību valstī. Režīms ir atbrīvojis 6000 politisko ieslodzīto, un tas arī tika paredzēts uh, miera nolīgumu veidot uh, starp centrālo režīmu un 60 uh, minoritāšu grupējumiem, kuri uh, īstenoja zināmā mērā pilsoņu karu valstī pēdējo desmitgažu laikā, bet nekas vēl tā īsti nav uh, pabeigts. Uh, tagad uh, parlamentā 48 pro, 48 vietas ir uh, valdošai partijai, 40 augšpalātā, 8 apakšpalātā. Un uh, kad atbrīvojās uh, vietas parlamentā, jo ministri šai valstī nevar būt deputāti, kā tas ir citās valstīs, piemēram, Francijā, tad ir nepieciešams Jā, jā, tagad tiek organizēts papildu vēlēšanas, un Ansāns Učīkundze pati kandidē vēlēšanās, un arī viņas partijas biedri kandidē vēlēšanās. Un, protams, arī citām partijām, valdošām partijām arī ir savi kandidāti izvirzīti vēlēšanām. Mēs uh, tikāmies ar Anslu Sičikundzi, un viņa teica, ka droši vien vēlēšanas notiks brīvi, diezgan brīvi un godīgi, jo ir paredzēta starptautisko novērotāju klātbūtne. Dažādās tikšanās reizēs uh, arī tika jautāts, kādēļ nepiedalījās uh, līdz šim uh, starptautiskie novērotāji, bet pēc pagājušajā nedēļā uzzinājām, ka režīms ir uzaicinājis ASEAN un arī ASV novērotājs, un es domāju, ka arī mums būtu jāpiedalās šai procesā, varbūt iesaistot uh, Eiropas Savienības vēstnieks, kas darbojas šajā reģionā manuprāt, arī mums vajadzētu uzklausīt šo uzaicinājumu piedalīties vēlēšanu novērošanā. Mjānma, protams, vēl nav uh, pilnīgi demokrātiska valsts, tomēr uh, uh, ir uh, šīs vēlēšanās gandrīz garantēts, uh, ka uh, veidosies pēc vēlēšanām parlamenta opozīcija Tomēr ir 161 politieslodzītājs, kas vēl nav atbrīvots no cietuma. Ir jāpanāk arī šo cilvēku atbrīvošana. Tomēr vissvarīgākā problēma ir sankcijas, ko Eiropas Savienība un pēc tam arī ASV ir noteikušas pret veco režīmu. Uh, pēc uh, mūsu prāta un arī tādu viedokli atbalsta visi Eiropas Savienības valstu vēstnieki, ar ko tikāmies uz vietas. Patiesībā šis, šis uh, sankcijas neko daudz nav mainījušas un uh, katrā ziņā ģenerāļi jau nu no tā nav cietuši bijušais uh, prezidents tagad ir uzbūvējis jaunu galvaspilsētu, kas atgādina uh, Čaušesku pili Buharestā, bet, bet vēl, vēl lielākā mērogā ir šajā galvaspilsētā pilis, uh, ministrijas, daži, dažas viesnīcas, visu savieno milzīgi plašas autostrādes šeit ir platums desmit reiz desmit joslas. To vispār nevar iedomāties. Un tas viss ir izmaksājis tikai nieka 4 miljārdus dolāru. Tas nozīmē, ka ģenerāļiem naudas nekad nav trūcis ne šādiem trakiem projektiem, ne arī ieroču iepirkšanai. Mēs, protams, bijām noteikuši embargo iego, ieroču piegādēm, bet ir jau iespējas iepirkt ieročus gan Ķīnā, gan Indijā, gan arī daudzās citās valstīs. Tāpat šis, tātad šis embargo neko nedeva, izņemot to, ka izņemot attie, negatīvo ietekmi uz Mjānmas tekstilu industriju, kas nav guvusi labumu no vispārējo preferenču sistēmas un tā visa rezultātā. 400 tūkstoši eh, darba vietu vietā ir tagad tikai 80 darba vietas, tas nozīmē vairāk nekā 300 tūkstoši sieviešu ir zaudējuši darbu sankciju uh, rezultātā, ko bija noteikušas um, um, ASV un Eiropas Savienība, un um, tika apgalvots, ka tas ir tāds piespiedu darbs, un tagad šie cilvēki ir zaudējuši darbu, šīs sievietes ir zaudējušas darbu, un uh, pēc komisijas uh, datiem uh, šī vienīga alternatīva šim darbām tagad ir prostitūcija šīm sievietēm. Uh, tur e, tagad valsts e, atjauno e, savu ekonomiku, notiek rekonstrukcijas darbs, un tagad viss ir Ķīnas, Hongkongas, Dienvidkorejas, Vietnamas un Indijas rokās. Šīs valstis ir pārstāvētas visur. Nelielā te tekstila industrija, kas vēl ir palikusi, ir visu šo valstu rokās. Uh, un patiesībā ir tikai viens Eiropas, Eiropai piedarošs tekstilu uzņēmums šai valstī. Mūsuprāt, mums ir nepieciešamas regulāras uh, eh, tirzniecības kontaktus veidot ar šo valsti ne tikai um, naftas uh, ieguvas jomā, jo Chevron gan tur joprojām darbojās. Paldies, uh, eh, viceprezidenta kungs tagad neaizmirstiet, lūdzu, ka mēs tūlīt uh, uzņemsim uh, Norvēģijas ārlietu ministru, bet tagad vārds Lohbīlers kundzei un pēc tam Gomes kundzei. Lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Es vēlos pateikties uh, priekšsādātāju konferenci, kas ļauj man piedalīties darbos, kā cilvēktiesību komitejas priekšsēdētājs. Nevēlos atkārtot Gibels teikto, bet runājot par visiem šiem konfliktiem, visvairāk mani tur interesē cilvēktiesības. Ekonomikas apstākļi tur ir ārkārtīgi lā, slikti. 95% cilvēku lauku reģionos nav elektrības. Bērniem nav ko ēst. Tātad eh, cilvēktiesību ziņā situācija jāuzlabo politisko reformu ziņā. Parlaments tika izveidots, mēs mēģinām palīdzēt uzbūvēt demokrātiskās struktūras, bet 2008. gada konstitūcijām Janmā joprojām darbojas un eh, militāristiem ir visas tiesības, ir eh, tiesības ārkārtas stāvoklī pieņemt visus lēmumus militāristiem. Uh, Visi, ar ko esam runājuši, eh, ir eh, militāristi. Vienīgais viens cilvēks, viens ministrs, eh, viņam nebija šī militārā fona, bet ar viņu nevarējām tā labi aprunāties. Viņam ir diezgan slikta reputācija, viņš ir iesaistīts korupcijas skandālos. Tad man interesē, cik ilgspējīgas būs šīs reformas. Vai uh, militāristi un um, uh, radikāļi mēģinās uh, šo reformu rezultātus um, izmantot, vai, un līdz ar to iespējams reformam nebūs vēlama efekta. Mums uh, jāskatās, kā situācija attīstīsies. Es saprotu, ka ir vēlme reformas īstenot, bet bet um, trūkst zināšanu to darīt. Runājot par cilvēku tiesībām, Eiropas Savienība vēlas bez ierunu politisko ieslodzītu atbrīvošanu. Daudzi tagad tika atbrīvoti, bet uh, daudziem tagad um, ir liekts piedalīties politiskajā uh, dzīvē un aktivitātēs. Pozitīvi ir tas, ka ļauts darboties vairāk medijam. Uh, bet mēs dzirdam, ka Eiropas žurnālistiem tiek atteiktas vīzas, un tāpēc Eiropas žurnālisti iekļūt uh, valstī var kā turisti. Tātad um, mediju brīvība vēl ir diezgan ierobežota. Ir uh, iniciatīvas veidot arotbiedrības, kas ir ļoti labi, bet joprojām pastāv piespiedu darbs. Ne tikai tekstilu rūpniecībā, piespiedu darbs m, mm, tiešām um, notiek daudzās nozarēs, un Mjanma um, ir vienīgā valsts, ko starptautiskā darba organizācija ir arī oficiāli nosodījusi. Mm, piemēram, ieslodzītiem jāstrādā uh, par labu militāristiem, un um, tas nav pieņemami. Eiropas Savienība valas uh, atbalstīt iniciatīvu izveidot neatkarīgu tiesu. Tad par etniskiem konfliktiem. Jā, un tieši no Norvēģijas valdības eh, tad dzirdēsim, kā ar to izskatās. Viņi tur ir īpaši aktīvi. Tā Kačins eh, reģionā, kur situācija ir ļoti saspīlēta, progress nav konstatējams, un ziņojumi ziņas, ko esmu dzirdējušas, ko esmu dzirdējuši, nav pārāk um, iepriecinošas. Būtu nepieciešams, tad, būtu nepieciešams saglabāt sankcijas pagaidām, vismaz līdz uh, tam brīdim, kamēr uh, tiks uh, palaisti brīvībā visi politiskie ieslodzītie un uh, tiks um, uh, panākts izlīgums ar visām etniskajām minoritātēm. Uh, un citādi mēs zaudēsim to priekšrocību, kas mums tagad ir rokās. Orta. Vārds Gomešs konzē, lūdzu runājiet īsti. Jā, Mjānma ir valsts, par kuru interesējos jau sen. Man satrauc tur notiekošais, un es piekrītu kolēģei Lohbīlerai. Mums ir jāatbalsta šis atvērtības process, nav šaubu, ka tā ir, tas ir demokrātijas veidošanas process, tas ir ilgs process, bet mums šī atvērtība ir uh, jāiet, jāmudina, jāiedrošina. Bet tāpat laikā mums ir jābūt piesardzīgiem, uzmanīgiem. Mums ir jāpiedalās vēlēšanu novērošanām, bet mēs nevaram apdraudēt, apšaubīt mūsu pašu vēlēšanas norišu standartus jo šis viss process tomēr ir ļoti problemātisks. Mums ir jāizdomā eh, metode, kā to darīt, bet eh, Eiropas Savienība neuzskata tās par patiesām demokrātiskām vēlēšanām, kaut arī zinām atvērtību tas veicinās bet mums ir arī tomēr jānosaka nosacījumi un jāpiemēro standarti. Runājot par uh, tirzniecības sankciju atcelšanu, jā, es arī uzskatu, ka šo sankciju ietekme ir bijusi drīzāk negatīva nekā pozitīva, bet ir tomēr jānosaka skaidri nosacījumi arī mūsu pašu uzņēmumiem, jo, jo šeit ir ļoti uh, bagātīgas dabas iegūšai valstī, un mums ir jānosaka eh, kritērija par cīņu pret korupciju un, un citām lietām. Un tāpat ir jārosina pārmaiņas cilvēku tiesību, demokrātijas jomā jāpieprasa politieslodzīto atbrīvošana, jā, jācīnās par minoritāšu tiesībām un jānosoda piespiedu darbs. Mums ir jārīkojas ļoti gudri. Mēs nedrīkstam zaudēt tos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā. Mums ir jānosaka standarti un nosacījumi. Protams, tas ir grūts uzdevums, bet to tas ir jādara. Mēs uzskatu, ka uh, pilsoniskā sabiedrība sāka veidoties šai valstī, un mums ir jāsniedz atbalsts, un mums ir aktīvi jāsniedz šis atbalsts. Um, delegācijas brauciens ir bijis ļoti vērtīgs, ļoti noderīgs. Mums ir jāatbalsta Ņānmas uh, pilsoniskā sabiedrība ļoti uh, skaidri jāpauž atbalsts. Um, tas pats sakāms par uh, Ansansu Čī. Mēs viņu augstu ļoti cienāmo, bet viņa ir bijusi gadiem izolēta, un mums ir jāpadomā, kādi pasākumi būtu efektīvāki. Mums vajadzētu vēl ar citiem cilvēkiem uh, nodibināt kontaktus, lai virzītu procesu pareizajā virzienā. Paldies! Norvēģijas ārlietu ministrs jau gaida aiz šās zāles durvīm, un mums jābūt pieklājīgiem un tādēļ pārtrauksim eh, šobrīd arī debatas un lūgsim ministru ienākt zālē.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 Ministra kungs, atvainojamies jums par nelielu aizkavēšanos, sveicam jūs uh, mūsu komitejas uh, sanāksmē un uh, tagad bez liekas kavēšanās pārējām pie darba. Ministrs Stāre ir atbild Norvēģijas ārlietu ministrs un mūs interesē jautājumi par sadarbību uh, Arktikā, sadarbība ar Krieviju, enerģētikas resursu jautājumi, Arābu pavasaris un notikumi vidējos austrumos. Mūsu uh, delegācijas uh, vadītājs Galāgas kungs ir zālē. Mēs zinām, ka jums ministri ir ļoti saspringta darba kārtība, un esam ļoti pateicīgi jums par iespēju ar jums tikties. Līdz pat februāra beigām jūs esat apmeklējis Arābu pavasara valstis kopā ar Eštonas kundze, jūs esat devies arī uz Arktikas reģionu apspriest jautājums uh, par šo reģionu, un tāpat esat ticies ar starptautisko donoru grupu, kas koordinē palīdzību palestīniešiem. Jūs aktīvi darbojaties uh, starptaut, šajā starptautiskajā grupā Um, Norvēģijas ietekme starptautiskajā arēnā ir lielāka nekā varētu domāt pēc šīs valsts izmēriem vai iedzīvotāju skaita. Uh, Norvēģijas uh, valdība uh, centienīs veicinot mieru un stabilitāti tuvējos austrumos ir apsveicami tā, kā jau es norādīju, runājot par arābu pavasari, interesanti um, sekot notikuma attīstībai par to, kādi būs nākošie soļi šajā reģionā. Un tagad es došu uz pāris minūtēm vārdu Galagas kungam. Paldies priekšētāji un Paldies, ka ļaujat man kā parlamentāras delegācijas vadītājiem, kas uh, strādā ar Norvēģiju, uh, ļaujat man izteikties. Man ir liels prieks, ka mums ir iespēja runāt šajā komitejā un it īpaši Norvēģijas ārlietu ministru Störtkungu un uh, sveicu jūs šeit Eiropas parlamentā. Manā komitejā mēs priecājamies par to, ka ir uh, cieši ekonomiskas uh, saiknes starp Norvēģiju un Eiropas Savienību. Mums ir uh, liels prieks par to, kā tiek īstenot uh, Norvēģijā EZ ties, tiesiskie akti. Un tad, kad es sāku savu, pildīju savu amatu un tikos ar jūsu kolēģiem gan šeit Briselē, gan arī Norvēģijā, uh, un arī visādās starpparlamentāru komitejās un citos formos. Jāsaka, Eiropas parlaments ļoti labi apzinās par mūsu, kādas ir mūsu attiecības, un mēs ļoti rūpīgi sekojam EZ pārskatu procesam, kas notiek Norvēģijā. Un mums ir uh, visi nepieciešami dokumenti pieejami, un par to mēs noteikti diskutēsim un runāsim e, tad, kad EZ notiks sanāksmē aizsākumā Islandē. Un arī priekšētājs runāja par arktisko reģionu un parlamentu ļoti interesē e, jaunākie notikumi šajā reģionā, un, protams, mēs turpināsim uh, vēst dialogu ar Norvēģiju par saistītajiem jautājumiem, un mēs ņemam vērā arī to stratēģiju, kas tika publicēta pagājušajā gadā novembrī. Un eh, tajā ziņā mēs esam priecīgi, ka Norvēģija sniedz savu atbalstu pastāvīgam nora, novērotāju statusam Arktiskajā padomē, un Norvēģija vienmēr ir paudusi atbalstu mums kā novērotājiem šajā struktūrā. Šis jautājums joprojām nav atrisināts pēc 12. māja Arktiskās padomas sanāksmes Ņujorkā. Un pagaidējā kopējā parlamentārajā sanāksmē Oslo pagājušajā gadā aprīlī, kur mēs pieņēmām rezolūciju par Arktisko reģionu, un šajā reģio, eh, rezolūcijā ir apsveikta Eiropas Savienības politika attiecībā šo reģionu, kas tika pieņemta pagājušajā gadā janvārī un atzīta mūsu loma, kā savus ārtavas sniedzējs arktiskajā ziņā. Mēs uh, tiksimies ar parlamentāriešiem Montreālā pēc divām nedēļām un uh, pēc tam arī Islandē vēlāk šogad. Tātad Norvēģijas lomu kā būtiskam partnerim enerģetikas jautājumos un kā būtisks eh, dabīgās gāzes un eh, naftas piegādātājs Eiropas Savienībai ir ļoti būtisks, jo ņemot vērā arī notikumus Ziemeļa Afrikā. Paldies, ka ļāvāt man izteikties, un es ceru, ka jums būs ļoti konstruktīva un auglīga vizīte šeit Briselē. Uh, Paldies, kolēģi. Un tagad eh, priekšdātājs eh, dot vārdu ministru kungam. Jā, paldies. Man ir liels prieks būt šeit. Un tas ir tīri simbolisks akts, ka Norvēģijas ministrs nāks par Ziemeļu Eiropu un Ziemeļu Āfriku. Un tad jūs esat tam visam pa vidu. Man ir liels prieks eh, to darīt šajā uh, zālē, kas ir nodāvēta Anslīnas vārdā. Dāmas un kungi, es runāšu par tālajiem ziemeļiem. Tālie ziemeļi Norvēģijas skatījumā nav geogrāfisks apzīmējums, bet politisks apzīmējums. Tas ir par to, kā mēs domājam par ziemeļiem, par uh, gan zemeslodes, gan uh, Norvēģijas ziemeļiem. Un uh, sākumā vēlos runāt par tām attiecībām, kas Norvēģija ir Eiropas Savienība, un arī Galgair kungs jau par to stāstīja un in, eh, sniedz pāris informatīvus punktus, bet jūs noteikti apzināties, kāda ir pamatelementi šajā attiecībās. Šis attiecības ir ļoti tuvas, Norvēģija sadarbos ar Eiropas Savienību eh, daudz dažādu līgumu eh, saturā, un galvenais no tiem ir EZ, Eiropas ekonomiskās zonas līgums, kas nosaka vienādas no, spēles noteikumus eh, visiem saistībā ar ekonomisko integrāciju un eh, Eiropa piektais lielākais tirnesības partners ir Norvēģija, un mēs esam apsteiguši kā maza valsts gan Indiju, gan Japānu. Un tā kā tā ļoti būtiska ekonomiska saikne, kas eh, pastāv starp mums, mēs esam iesaistījušies Schengenā, jūsu pētniecības programmā, ārē, ārlietu un drošības lietu sadarbībā, un vēlos minēt, ka arī Norvēģija uzņemas savu atbildību saistībā ar jaunajām dalību valstīm, ir šie Norvēģijas granti, kur, ar kuriem mēs atbalstam ekonomisko un sociālo attīstību. Vakar mēs parakstījām memorandu ar, ar Rumāniju līdz pat 2014. gadam, un tas pats tiks darīts ar citām valstīm. 1,8 miljārdi eiro no 2009. gada līdz 2014. gadam ir atvēlēti, lai atbalstītu pilsonisko sabiedrību, demokrātijas pilnveidošanu dažādās jomās. Un tā kā mēs esam daļa no iekšējā tirgus, mēs priecājamies arī, kad Eiropas Savienības pilsoņi strādā Norvēģijā, un ta, uz iedzīvotāju skaitumu mēs uzņemam visvairāk darba meklētājus, aptuveni 3000 cilvēku ieradās. Un šīs ziņojums, Galgar kungs sagatavojas ir 900 lapuses, tas ir ziņojums, kas balstīts uz pētniecību par e, Norvēģijas saistību ar Eiropas Savienību, jo mēs esam tikpat integrēti kā jūs. Un šie līgumi ir nākuši par labu visām pusēm pēdējos 20 gadus, veicinot ekonomisko attīstību un tam līdzīgi. Tāpat runājot par enerģētikas partnerības tikos ar Otingaru kungu, šorīt mēs nodošam 20% dabas gāzes pieprasījumu šeit Eiropā, un mēs plānojam ilgtermiņā nodrošināt šos resursus. Un tas ir saistīts arī ar to, kā mēs plānojam eh, attīstīt savus atjaunojumos resursus. 2008. gadā es arī runāju par līdzīgā komitejā, kad arī tika runāts par tālajiem ziemeļiem, un tas ir viena no galvenajām ārvalst, ārlietu prioritātēm manā valstī. Septiņus gadus strādājot savā amatā, es redzu, ka daudzām valdībām pasaulē interesē šis jautājums. Es par to esmu runājis Teksasā, es esmu par to runājis Japānā, Ķīnā. Pasaule varās ziemeļu virzienā, jo ziemeļi ir tā kā savienojuma punkts visai pasaulē. Un kādēļ tā ir prioritāte Norvēģijā? Tas tādēļ, ka ir trīs pārmaiņu dzenuļi. Es sēžu Oslo un es skatos uz visām debes pusēm un es redzu ļoti stabilu, stabilu ietvaru, bet skatoties uz ziemeļiem, es redzu, ka ir iespējas mai, izmaiņām. Tad ir klimata pārmaiņas, tas ir uh, būtiskākais elements uh, ir tieši ziemeļos. Tikai 4 miljoni iedzīvotāji dzīvo uz ziemiem no polārā loka. Bet tur ir zināšanu centrs klimata pārmaiņā. Tur ir pieeja jauniem resursiem, jauni jūras ceļi ir atja, uh, pieejami. Pirms divām nedēļām es ar uh, Aštons kundzi apmeklējām šo Svalbārdas salu, kas ir pašās ziemeļos Norvēģijā, bet tur nav vispār ledu. Parasti šajā gada laikā tur ir jābūt ledum, bet ledus tur nav. Un vidējā temperatūra pēdējos mēnešos šajā salā ir 10 grādus augstāk nekā parasti. Un mums bija ļoti augsta ziema lielākā daļā Eiropā, jo eh, mainās šīs sistēmas ziemeļos. Tādā klimata pārmaiņas, protams, ir svarīgi dima, e, resursu jautājums, un, protams, arī Krievija. Krievija ir būtībā Norvēģijas kaimiņu valsts, un arī šeit ir ļoti daudz izmaiņu notikušas pēdējo gadu laikā. Un tad viens būtisks jautājums, kāds juridiskais un politiskais ietvars ir nepieciešams, lai atbilstu tam, cik lielas intereses pastāv šajā reģionā. Pēdējoreiz, kad šeit runāju, šeit pirms četriem gadiem es runāju par to, vai nepastāv juridiskais vakums ziemeļos, jo gan parlamenta, gan politiķi mums visiem ir jāzina, kāds ir juridiskais pamats, lai varētu pieņemt konkrēts lēmums. Manuprāt, šajā ziņā ļoti daudz kas ir mainījies. 2008. gada mājā Arktikas uh, valstis vienojās un apņēmās īstenot uh, ANO jūras tiesības aktus, jo tas attiecas uz arī Arktisko okeānu, kas ir būtībā tās pats okeāns kā citi. Pa virsmu ir ledus, bet apkārtām ir ļoti varenas valstis - ASV, Kanāda, Krievija, um, Norvēģija arī to starpā. Un no ko 2008. gadā komisijas paziņojums par Arktiku un saistīja politiskie dokumenti un paziņojumi no citām institūcijām, mēs redzam, ka tiek atzīts esošais politiskais un tiesiskais ietvers Arktikā. Tā kā kopumā ir plaša vienošanās par to, līdz ar to jāsaka, nav nekādas sāncensības ar, eh, arktiskajā reģionā. Un sāncensības princips ir tāds, ka pirmais, kurš ierodas, da, visu iegūst. Un tad, kad Krievija izvietoja savu uh, karogu ziemeļu polā. Nu, Norvēģi savu karogu pacēla dienvidu polā jau 1911. gadā, bet tas nenozīmē, ka mums pieder dienvidu pols. Un uh, arī tas, ka Krievija ir pacēlusi savu karāgu, karogu, nenozīmē, ka viņiem viss pieder. Ir iespējams, protams, ka ir sāncensība, lai panāktu kādas licences, bet tas nav juridisks vakums. Uh, Pēdējais strīds starp Norvēģiju un Krieviju bija tika atrisināts pagājušajā gads, kad mēs atrisinājām jautājumu par Beringu jūru. Un tā kā ir ļoti maz strīdu starp šīm valstīm par robežām un pamatprincipiem, un tas ir ļoti labs izējas punkts. Tālāk šis reģions tam ir nepieciešams daudz zināšanu, un Norvēģijas finanšu politikā mēs esam nosaukuši zināšanas par pašu centru mūsu politikā. Uh, Mums ir nepieciešama zināšanas pētniecība, zināšanas, kā uh, rīkoties šajā reģionā. Piemēram, Svalbārdā, tādā tālajā ziemeļu uh, salā pie 57. paralēlas. Mums uh, redzam, ka 50% no studentiem ir starptautiskie studenti, un Svalbārgā ir pētniecības stācijas no Francijas, Vācijas, apvienotās karalistes, Japānas, Indijas un tam līdzīgi. Tā kā mums ir jāskatās uz to, kā mēs varam pilnveidot zināšanas. Politiski, kā mēs to varam darīt, nu, nāciju valstīm ir jāuzņemās savas atbildības. Mums ir rakstiskā padome, kurā mēs runājam par jautājumu, kas saistīti ar Arktiski, Arktikas reģionu. Pirms desmit gadiem lielākā problēma bija tā, ka neviens nezināja, kas šī ir šī padoma, bet tagad uh, mums ir uh, problēma ar to, kā atbildēt uz visu interesēto pušu jautājumiem. Un mēs radījām pastāvīgo sekretariātu, kas atrodas Norvēģijas ziemeļos un kas veicinās sadarbību ar citām valstīm. Un mēs arī strādāsim eh, arī par to, ka varētu būt novērotāji šajā padomē, un eh, Eiropas Savienība vēlas būt par novērotāju, un mēs kā Norvēģija to atbalstam. Komentārs par šiem trīs pārmaiņu elementiem klimatu pārmaiņas. Mazākā 15% no visartiskās okeāna ledus ir vecāks par diviem gadiem. Ir ļoti ievērojami samazinās ledus klājums katru uh, gadu. No 97. līdz 2006. gadam 45 tūkstoši kvadrātkilometru katru gadu samazinājās. Tā kā katru gadu šāds samazinājums. Un Šeit mēs varam pētīt arī, kā notiek klimata pārmaiņas un iegūt to daudz zināšanu. Un zināšanas no Arktikas reģionas ir svarīgi, lai saprastu, kā kūst ledus, kā uh, tas ietekmē uh, plūsmas okeānos. Eiropas Savienība ir viens no galvenajiem palīgiem šajā pētniecības darbā un 7. pētniecības programmā bija vairāki projekti par dziļjūras ekosistēmu un uh, līdzīgi projekti. Otrs elements - paplašināta piekļuva dabas resursiem. Ir aplēses, ka 30% neatklāto naftas un liela daļa gāzes resursu ir tieši Arktikas reģionā. Ir minerāli, kas ir miljārdiem dolāru vērti, un ir jauni kuģošanas maršruti iespējami. No Jokohamas līdz Rotterdamai var aizceļot tagad par 40% ātrāk, ne tikai um, visu cauru gadu. Mums ir nepieciešams zināšanas par to, kā īstenot kuģošanu šajā reģionā. Kā četri kuģi ir izmantojuši 2010. gadā, un 48 2011. Bet 80 tūkstoši kuģi izmanto Suets kanālu, tā kā vēl ir vieta izaugsmē, bet eh, mēs redzam, ka tas jau sāk notikt. Un tad daži kuģoši līdz Āzijai, Zviedrijai vasaras laikā, bet pats svarīgākais uh, maršruts būs cauri šiem Arktikas reģioniem, gan kruīzi, gan arī komerciāli kuģi ir, protams, akvakultūra, zivsaimniecība, ir iespēja attīstīt visu šīs lietas, ja tas tiek darīts pareizi, un ir arī jaunas industrijas un šis vārds uh, jūras bio prospektēšana, mēs runājam par sugām, kas dzīvo ļoti lielos dziļumos, kurus var izmantot farmaceitīs ražošanā un tam līdzīgi ja ir resursi, transporta ceļu un pieprasījums, būs, eh, protams, arī eh, cīņa par ietekmi. Tāds eh, ir, tā ir mācība no vēstures, bet tas nebūtu tā jābūt. Mums nav strīdu par resursiem. Un Norvēģijā, kad mēs sākam izdot licences attīstībai, tad tās ir atvērtas un pieejamas arī starptautiskajiem spēlētājiem. Mana nostāja, dāmas un kungi, ir tāda, ka tālajos ziemeļos Norvēģijai un Eiropas Savienībai ir kopīgas intereses. Piemēram, Barents jūra, kā jauns enerģētikas reģions, būtu ļoti būtisks Norvēģijas ilgtermiņa pozīcijā kā gāzes piegādēs partnerim Eiropā. Mēs uzskatām, ka ir jāveido infrastruktūra, būtu stabila piegāde, un šeit ir jādomā par to, ka mēs esam savstarpēji atkarīgi, un tādēļ mēs ļoti rūpīgi sekojam līdzi par to, kā jūsu diskusijās šie jautājumi tika skatīti, arī jūsu klimata diskusijās un jūsu enerģētikas ceļa kārtē uz 2050. gadu. Mums ir nepieciešama šī stabilitāte un mēs esam gatavi spēlēt savu lomu. Tāpat kopīgi instrumenti par izēju, intereses par izēvielām. Izē un mēs ļoti rūpīgi sekojam jūsu programmai, piemēram, Eiropas inovācijas uh, partnerība jauniem materiāliem, un es ceru, ka arī Norvēģija šeit varēs iesaistīties un dot savu artavu Eiropas pētniecībā. Un mūsu nostāja par tālajiem ziemeļiem ir tāda, ka jāizmanto šīs iespējas un vienlaikus jādomā par risku, kā to pārvaldīt mierīgā un ilgspējīgā ceļā. Un svarīgākie vārdi šeit ir tālie ziemeļi, maza spriedze. Nav nekādā veidā šeit ar militāriem līdzekļiem iespējams risināt šīs problēmas, bet mums ir tas arī jāapsver, lai būtu iespēja mierīgi risināt šos jautājumus, bet mēs nedrīkstam šeit radīt lieku spriedzi. Un tad trešais elements ir Krievija. Un Krievija, jūs redzat, ir lielākā arktiskā valsts, 50% no krasa līnijas ir Krievijas valstī, un lielākā daļa arī resursu. Tā ir ļoti uh, spēcīgs spēlētājs veidojot politiku attiecībā uz arktisko reģionu. Arktiskais reģions agrāk bija augstā kara, uh, kara lauks, bet nu, mums vajadzētu tā kā pārzīmēt savas kartes. Lielākā daļa no mums vēl garīgi prātā domā par augsto karu. Mums ir jādomā un jāņem vērā jaunie fakti, un, piemēram, Norvēģija kā NATO dalība valsts un Krievijas kaimiņu valsts, mēs redzam, ka mums ir kopīgas intereses Arktiskajā reģionā un pie tā mums kopīgi arī jāstrādā. Vēl 1990. gadā mūsu 200 km garajā robežā ar Krieviju ir viens robežu postenis. 90. gadā mums bija aptuveni 5 līdz 8 tūkstoši cilvēku, kas čērsoja šo robežu, un kopš uh, 90. gada ir pieaudzis šis skaits 2005. gadā bija 100 tūkstoši un paredzam, ka 14. gadā būs 400 tūkstoši. Un kas tas ir? Nu, tas ir pilnīgi normāli. Mūsu plāni nākotnē ar Krieviju ir veidot prātīgas kaimiņu attiecības, vai tas notiks manā laikā, nu, jāskatās, bet ir jātīsta uh, biznesa saiknes, jātīra vide, uh, jāvienojas par, vieno, eh, par līgumiem un jāpilnveido mūsu attiecības kā civilizētām valstīm. Eh, Krievijas studenti ir lielākā studentu, citu valstu studentu daļa Norvēģijā. Un kopš 1828. gada mums ir bijusi šī sauszemes robeža, un tagad mums ir arī jūras robeža, un, protams, vēl ir grūti pateikt, kā attīstīsies šīs attiecības, jāskatās, kā veidosies demokrātija Krievijā, un uh, Norvēģija rīksos, rīkosies konsekventi un uh, būs vienmēr atvērta šo attiecību pilnveidošanai. Tik tālu mani ievadvārdi par tālajiem ziemeļiem un vēlos uzklausīt jūsu uh, jautājumus un pēc tam runāsim par, tā teikt, Āfrikas tālajiem ziemeļiem. Un, protams, mums visiem ir savs skatu punkts Es par šo jautājumu runāju arī Humboldt universitātē Berlinē pirms vairākiem gadiem, un tur bija profesors, kurš teica, nu, ministra kungs, jūs ļoti interesanti runājat par tājiem ziemeļiem, bet man eh, tālie ziemeļi ir nu, Vācijas ziemeļi, un manuprāt, nu, viņam ir taisnība, tie tiešām ir uh, viņu uzskati skatoties uz ziemeļiem. Tas nav tas centrs, bet tas ir viens no centriem runājot par ziemeļu politikam, un mums kā politiķiem ir atbildība to darīt mierīgā un drošā ceļā. Un tagad tālāk par Āfriku. Vakar Briselē mēs runājam par ad hoc eh, sakaru komitejas sanāksmi, kas ir donoru atbalsta grupa Palestīnas pašpārvaldei. Un galvenais uzdevums šai komitejai, kas ir vienīgā komiteja, kur Izraela un Palestīna piedalās kā pastāvīgi dalībnieki, ir palīdzēt Palestīnas pašpārvaldei uh, veidojot stingru un dzīvotspējīgu valsti un nodrošināt ilgspējīgu ekonomisko izaugsmu. Īsumā, manuprāt, ir divi procesi, kas notiek paralēli, ir process no augšas uz leju, runājot par divu valstu risinājumu, kas ir saistīts ar Oslo programmu. Un tas, šis process ir šo iesaistīto pušu atbildību, tur protams, atbalsta arī kvartets galvenokārt ASV, bet šis process ir iesprūdis, tas nav izkustējies jau ilgu laiku. Protams, mūsu draugi cenšas kaut ko darīt, bet nu, šobrīd tas ir apstājies. Tas ir šis process no augšas uz leju. Bet Norvēģi vairāk domā par procesu no apakšas uz augšu, tad izveidot institūcijas, veikt reformas, atbalstīt ekonomisko pāreju, lai tad, kad būs valsts, jau būtu institūcijas, kas šo valsti varētu pārvaldīt. Un uh, cerams, ka šīs lietas savstarpēji savienosies, ka tiklīdz būs institūcijas gatavas, tad būs arī valsts un būs iespējams divu valstu risinājums. Uz doto brīdi tas vēl nenotiek, bet starp šīm daudzām sliktajām vēstīm ir arī zinām veiksmes stāsti attiecībā uz to, kā Palestīnas pusē tiek veidotas institūcijas. Pagājušajā gadu Briselē mēs secinājām, balstoties uz valsts bankas, SVF informācija, ka šīs institūcijas jau sasniedz gandrīz modernas valsts līmeni. Un Ņujorkas sanāksmē mēs, eh, balstoties uz šīm institūcijām, teicām, ka Palestīnas institūcijas jau ir pietiekami labā līmenī, lai pārvaldītu valsti. Tā kā tas ir tas pozitīvais, tas, kā tiek izmantots institūcijas, skolotāji, eh, veselības aprūpe, banku standarti. Daudzas valstis mūsu kontinentā pat varētu apskaust to, cik labi darbojas palestīniešu bankas. Ejiet un paskatieties, tas ir tiešām iespaidīgi. Vienlaicīgi Palestīnas pašpārvalde nevar iztikt bez donoru atbalsta. Pagaidām nevar. Bet es laiku atkārtoju, un jūs zinat, kas, kā darbojas Palestīnas pašpārvalde, es ceru, ka kādreiz mēs varēsim nesniegt atbalstu, palīdzību viņiem nevajag īsti, nevajadzēs drīz palīdzību, viņi ļoti e, smagi strādē un viņi ļoti labi var savu ekonomiku izmantot, bet nu pagainā vēl viņi to nevar, jo okupācijas laikā nevar vadīt ekonomiku, nevar vadīt ekonomiku, kad nodokļus iekasē cita valsts un tikai laiku pa laikam to piešķir valsts institūcijām. Nevar e, vadīt ekonomiku, jo ir bloķēti ceļi, ir dažādi kontrolposteņi, izvietoti uz ceļiem, un tādēļ šim eh, procesam no augšu uz leju arī ir jābūt veiksmīgam. Uz doto brīdi esmu ļoti nobežījies, un SVF un Pasaules banka, viņi nekad neiestājas par to, ka jāpiešķir vairāk līdzekļu valsts uh, eh, no sektoram, bet pagājuši reiz Briselē viņi teica, ka ir jāpār, ja tiks pārtraukts finansējums Palestīnas pašpārvaldē, tad viss projekts varētu sabrukt, un tas būtu slikti abām pusēm, gan Palestīnai, gan Izrēlai. Uh, Tādēļ mums jāturpina šīs darbs. Eiropas Savienība ir lielākais donors Palestīnas pašpārvaldē, arī Norvēģija eh, dod ļoti daudz līdzekļu, un vakar mēs vienojāmies, ka jāicina donoriem turpināt sniegt atbalstu. Un šis atbalsts jau ir samazināts no diviem miljardiem līdz vienam miljardam. Un pašpārvaldes vadītājs ir veids struktūrālu pielāgošanos, izmantoja sociālo do, dialogu ar sociālajiem partneriem Palestīnā. Līdzīgs process jau notiek arī daudzās Eiropas saimnības valstīs, un viņiem tur nenāk tālkā starptautiskais valūtas fonds, jo viņiem nav pieeja starptautiskajam valūtas fondam. Un līdz ar to pašpārvaldei ir jāpanāk, ka darbojās šie ieņēmumu mehānismi un ka tie ir nodalīti no politikas un viņiem ir jāspēj attīstīt iekš savā valstī ekonomiku. Es tagad nerunāšu par lielajiem jautājumiem tuvajos austrumos, jo tas jau nav šīs komitejas nolūkos. Mums ir ļoti skaļi jāiestājas pret kādu vardarbību. Izrēlai, protams, ir pašaizstāvēšanās tiesības, jānosoda to, ka tiek izšautas raķetes, jānosoda kāda veida uh, Eh, cilvēku nogalināšanu, un ir, mums ir jābūt pret šīm apmetnēm, ko ceļ Izraela. Manuprāt, tas ir nelikumīgi saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, bet arī mums ir jādomā par to, kādi ir konkrēti mūsu mērķi, kādi ir kopīgie nolūki. Tātad jāveido institūcijas noslēgumā par arābu pavasaru mm, procesu, kuriem jūs ļoti rūpīgi sekojat, tāpat kā mēs Norvēģijā. Nu, es domāju, ka mums vēl nākamajās paudzēs būs ar to jāsadzīvo Un pirmo reizi mēs redzam, ka šīs sacelšanās bija no apakšu uz augšu, ka cilvēki tiešām panāca, ka viņos ieklausās. Un tad kāds būs gala rezultāts, kāds būs izveidotās demokrātijas? Manuprāt, galvenais ir tas, ka mēs redzam, ka cilvēki saceļās pret to, ka ir korupcija, savējo iecelšana amatos un tam līdzīgi. Un tad ir atsevišķie mazie stāsti šajā lielajā stāstā, kad mēs redzam šie vadoņi, kas pavērsās pret saviem cilvēkiem, saviem iedzīvotājiem, viņi ir gāsti gan Jemenā, gan Eģiptē, gan uh, Lībijā, un tas pats notiks arī Sīrijā. Tās valstis, kas ir izvēlušās reformu, šķiet uh, izvairās no šādām problēmām. Maroka un Tunisija arī savā ziņā. Bet kopsaucējs, uz kuru mums būs uh, jāvirzās, ir kā mēs eh, sasarādāsimies ar politisko islāmu, jo tieši šādu izvēli izdarīs lielākā daļa no šīm valstīm. Un tādēļ mums ir jādomā par ļoti daudzām, daudziem izaicinājumiem. Arābu pavasars sākās Alžīrijā, nevis Tunisijā, 80. gadu beigās, un tā rezultāts bija katastrofa, bija pilsoņu karš un ļoti daudz bojāgājušo. Kā mēs eh, satrādāsimies ar pila, politisko islāmu, uh, Man atbildu šo jautājumu, ņemot vērā visu ierobežojumus, nu, mums ļoti aktīvi ar viņiem ir jāstrādā. No savas puses es jau pirms vairākiem gadiem ļauju uzsākt saziņu ar musulmaņu brālību. Nākamajā nedēļā laikā mums būs pārstāv no Eģipta augstākajā līmenī, jo viņi ir ieinteresēti pētīt mūsu uh, modeli. Nav, nevar jau to nokopēt, bet uh, var paņemt uh, savus mācības no tā. Un, manuprāt, mums tas ir jādara uzstājot uz to, ka tiek ņemts vērts universālās cilvēku tiesības. Tās nedrīkst apstrīdēt reliģijas brīvība, pulcēšanās brīvība, sieviešu un vīriešu līdztiesība. Ja tas tiek īstenots, tad mēs varam veikt saziņu. Un atšķirība no Alžīrijas 80. gados ir tāda, ka ekonomika būtībā ir globāla, un ja viņi netiks galā ar savu ekonomiku, tad viņiem būs viena tikai viena izvēle, vai nu viņi kļūst par Ziemeļkoreju, vai arī viņiem būs jāveic integrācija, tad viņiem jāveic pārskatām ekonomikas pārvaldība, jācīnās pret korupciju. Eģiptē aplēses ir tāds, ka 30 līdz 40 procentiem no ekonomikas ir armijas pārvaldē, un tas nav iespējams to turpināt. Jūs runājat nu pat par Mjanmu, es nu pat biju Mjanmā, un Norvēģija ir iesaistījusies ļoti daudzos projektos tur, un um, Mjanmā man radās iespējas, ka ģenerāļiem ir izvēle, vai nu viņi turpina uh, attīstību, vai arī aiz, aizver durvis un kļūst par Ziemeļkoreju. Bet uh, labāk būtu atvērt durvis un modernizēties. Nav citu variantu. Un uh, taksisti, kas svēr turistus uz piramīdām, uh, Eh, Kairā joprojām ir tukši, bet jāpanāk, lai viņi būtu pilni, lai mēs varētu doties atpūsties uz šo valsti, un tad Eģiptes e- ekonomika uzplauks. Un nebūs ieguldījumi šajās valstīs, ja nebūs pārliecības, ka šī nauda tiks pareizi izmantota, nevis izšķādāt korupcijā. Un es eh, uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir ļoti būtiska loma, un arī mēs eh, jūs noteikti atbalstīsim par Sīriju. Mums tāda pati pieeja Norvēģija ļoti aktīvi piedalījās Lībijas militārajās operācijās. Mūsuprāt, Sīrijā šādu risinājumu mēs nevaram izmantot, un mēs uh, atbalstam Arābu līgas teikto šajā sakarā, un mēs aicinām visus iesaistītos uzņemties pilnībā uh, viņiem piekrītošo atbildību. Nu, tik tālu par uh, Āfrikas un Eiropas ziemeļiem no manas puses. Paldies! Paldies par šo ļoti interesanto prezentāciju. Uzklausīsim jautājumus, tad arī atbildes. Pirmais sarakstā - kolēģi Gomeša. Paldies! No, nu, tiešām bija eh, tā kā tāda alpas dvaša no ziemeļiem, tāliem ziemeļiem. Es um, uzskatu, ka Mm, protams, ne tikai ziemeļos, bet arī visur Eiropā, austrumos, un dienvidos un rietumos eh, mēs varam iedvesmoties no jūsu vārdiem un iet uz priekšu. Paldies jums un Norvēģijai. Es vispār apbrīnoju jūsu valsts eh, ārlietu politiku. Un um, Es redzu, ka jūsu darbība visur pasaulē un um, ka jūsu darbība parādās uh, praktiski visās valstīs, par kurām mums arī ir interese, un um, prieks par cik veiksmīgi jūs tur darbojaties. Tagad runājot par arābu pasauli, dienvidiem tā teikt, un korupcijas apkarošanu tur. Vai jūs par to vēlaties aprunāties ar Eiropas Savienību? Jo daļēji krīzi izraisīja šī pilnīgā deregulācija, kas eh, savā ziņā krīzi veicināja. Manā valstī, Portugālē, tiešām tagad jātiek galā ar problēmām, ko izraisījusi korupcija. Ko, kā tad um, apkarot šīs nodokļu paradīzes, kā apkarot nodokļu nemaksāšanu, offshore fondus? Iespējams, Norvēģija te mums varētu palīdzēt jautājumi konkrēti. Tas, ko teicāt par Arktiku, ir um, brīnišķīgi. Tas, um, tagad vēlamies uh, vēl ciešāk ar jums sadarboties. Tur ir milzīgi prospekti, tur ir milzīgi izaicinājumi. Jūs teicāt, klimata pārmaiņas ir tāds izaicinājums bet tagad uh, vēlēšana kampaņas kontekstā klimta pārmaiņas ir uh, tāds uh, tabu vārds, un pat progresīvajā nometnē viņi to drīzāk noraida, viņi nevēlas tam pievērsties. ASV Arktikā arī spēlē lielu lomu. Tad Krievijā. Krievijai arī ir milzīga nozīme. Ko jūs domājat par eh, politisko progresu Krievijā? Nu, lietas notiek, cilvēki uz ielām demonstrē. Bet um, nu, Putina kungs jau tāpat droši vien kļūs atkal par cāru. Un, um, kā tad jūs vērtējat šo oligarhiju, kas uh, valda Krievijā? Uh, un kā iespējams var to izmantot, lai tomēr uh, konstruktīvi sadarbotos ar Krieviju, lai tā nekļūtu kontraproduktīva. Es, jūs pieminējāt arī Birmu, un um, nu, prieks par to, ko jūs teicāt, bet vakar mēs runājām par Irāku. Zinu, Norvēģija darbojas arī uh, Irākas problēmu risināšanā, ašrafas nometne, piemēram, cilvēku pārvietošana no turienes. Tas nav tas absolūti svarīgākais jautājums mūsu attiecībās, bet uh, tas aizāno citus sadarbības aspektus, īpaši šeit parlamentā. Kā varam atrisināt uh, šo problēmu? Nu, Eiropas Savienības dalību valstīm vajadzētu piekrist šai pārvietošanai no Ašrafas nometnes ne tikai Eiropas Savienības, bet arī citām valstīm. Ko domā jūsu valdība šajā sakarā? Un paldies jums vēlreiz par to, ko teicāt par Palestīnu un Izrēlu. Tas ir ļoti atsvaidzinoši. Saprotu, ka vēl ir. Um, jātiek pāri eh, viņu ieradumiem un mentalitātei, bet um, tas, ko jūs teicāt, jau palīdz. Iespējams, um, tams, ja, ja tās turpināsies šo mm, jautājumu došanu, tad mums sanāks monologs, nevis dialogs. Tā kā skatieties, lai ministra kungam būtu laiks arī atbildēt. Nākamais runātājs. Paldies, paldies ministra kungam par prezentāciju. Acīm redzot, šis um, aizdomās turamais Tulūzā, tas iespējams interesē visus kolēģus, acīm redzot, viņš ir jau miris. Nu, par to gribēju paziņot, tikko izlasīju tiešsaistē. Bet, nu, tas tā, bet uh, tagad par jūsu teikto. Uh, Jāatgādina, ka Norvēģija tam ļoti cieši sadarbojas ar Eiropas Savienību, Schengens lietās un e, citos projektos. Un, kad es par to runāju ar Norvēģijas pilsoņiem, tad es saku, ka, nu jā, tad Eiropas Savienība droši vien tomēr ir pievilcīga, ja jau Norvēģija tik ļoti gribas piedalīties, pat ja neko nevar izlemt. Mm, tas ir tāds vēstījums eh, Norvēģiem, kas tomēr balso pret iestāšanos diezgan konsekventi. Un paldies katrā gadījumā par to, ka piedalāties. Un eh, par tāliem ziemeļiem un jūsu lomu tur. Man prieks, ka jūs tik aktīvi tur darbojaties un klausoties. Man jāpiekrīt vēlreiz tam, ko ierakstīju eh, savā ziņojumā. Uh, ko pieņēma pagājušā gada sākumā. Tiešām nav juridisko robu. Kaut arī iepriekš tika izteiktas dažādas idejas, bet uh, mums ir kopīgas intereses. Uh, kaut arī ne visas valstis ir piekrastas valstis, bet um, intereses ir kopīgas. Labi, ka jums tieši sadarbība arī ar Krieviju notiek. Viņam jau droši vien 50% šīs piekrastes um, ir. Es nezinu, vai Norvēģija vēlas uzņemties uh, monolaterāli šo sadarbību, iespējams, Eiropas Savienība te arī var piedalīties. Tad arī vidi jūs pieminējāt. Kā tad jūs ar Krieviju sadarbojaties, man interesē, lai piemērot jūsu augstus vides aizsardzības standartus? Jūs jau droši vien nepieņemat zemākus standartus. Kā tad notiek šī sadarbība? Kā jūs vērtējat uh, konfliktu tuvajos austrumos? Jūs teicāt, svarīgi ir šeit pieiet lietām no apakšas, ejot no apakšas uz augšu. Te būtu tā teikt, par brokeri starp, um, par eh, starpnieku starp abām pusēm. Būtu taču svarīgi pilsonisko sabiedrību tam piesaistīt konkrētus cilvēkus, lai cilvēki iepazītos, viens otru iepazītu. Mēs mēģinām palestīniešus, izrēliešus, jauniešus uh, piesaistīt, aicināt viņus šeit, eh, lai viņi eh, viens otru arī satiktu. Tas mums ir svarīgi, bet nu, tad skaitļi man tagad nav pie rokas. Bet svarīgi ir turpināt eh, šo, šo, šīs jauniešu apmaiņas programmas no Palestīnas un Izraēlas, lai viņi nebaidītos viens no otra, lai propagandai nebūtu vairs nozīmes. te mums vajadzētu aktīvāk strādāt. Un politisks islams, ko pieminējāt, mm, jā, arābu pasaulē, jums taisnība, bet 79. gada Tehrānā tas viss sākās. Eh, un, un, mm, tā, tā, tā pat nebija Irāna, bet Persija. Un um, politisks uh, islāmists visvairāk motivē tieši Teherāna. ka mums visiem ir šis izaicinājums, milzīgais izaicinājums stabilizēt individuālās valstis atkarībā no to specifiskās situācijas. No Tunisijas, kur es biju galvenais novērotais no Eiropas Savienības puses vēlēšanu laikā, tur es esmu optimistisks, bet aplūkojot Ēģipti, kas ir milzīga, un mēs nezinām, kas tur notiek. Mans jautājums ir, vai starptautiskajai kopienai tiešām ir kapacitāte pārliecināt eh, tos, kas eh, eh, kontrolē situāciju, un tie ir militāristi lielākoties, lai ļautu tātad sabiedrībai pašiem attīstīties, atrast šo demokrātijas taciņu un tai sekot. Nākamais runātais. Jakosāri kundze bija ļoti labi. Ļoti labi jūs to pateicāt. Nekādas problēmas. Nu, kā jau cienījamā Eiropas parlamenta deputāte, es te varētu ilgi runāt. Mm, Ziemeļam man arī tuvu, bet um, es tomēr centīšos izteikties īsi. Uh, ziņojums man ļoti patīk. Labi, ka Arti Arktikas padome tagad eh, racionalizē savas kapacitātes un izveido pastāvīgu sekretariātu. Lieliskas ziņas tas ir. Eiropas Savienība iespējams eh, līdzīgi, līdzīgas līnijas varētu pieturēties. Iespējams, Laplande varētu izveidot Arktikas eh, reģiona informācijas centru, kā jau ziņojumā ir ierosināts. Mans jautājums, kāda jums būtu priekšlikuma, lai uh, uzlabotu sadarbību starp Arktiku un Eiropas Savienību? Jūs uh, teicāt, ka neesam Arktikas padomē, bet uh, Eiropas Savienības loma varētu tomēr būt lielāka. Un paldies vēlreiz par to, ka ieradāties šeit. Lielisks jautājums, starp citu, saka priekšstādātājs. Pēdējais runātais Lizeka kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Pateicoties modernām tehnoloģijām, es eh, zinu par ļoti svarīgu konferenci, kas notiek Norvēģijā šodien. Eiropas padomas eh, ģenerālsekretārs eh, runās šodien par Baltkrieviju un Norvēģijā. Es nevēlos pievērst uzmanību tikai šim aspektam, bet tomēr, ko jūs domājat par attiecībām, mūsu attiecībām ar Baltkrieviju? Krievija jau cieši sadarbojas ar Baltkrieviju, un mums ir svarīgs abas šīs valstis. Nu, ko jūs domājat par šī brīža situāciju un šīs problēmas atrisināšanu nākotnē? jo mums, nezinu, grūtāk kļūst saskatīt gaismot tuneļa galā. Nākamais runātājs. Paldies arī. Paldies runātājiem un paldies par um, jautājumiem, ko uzdeva Gomešs kundze. Viņa jautāja par Ašrafs nometni. Viņa teica, ka mums procesi jāatbalsta saskaņā ar starptautiskiem standārtiem. Man interesētu ANO loma šeit un universālas cilvēku tiesības. Tas ir komplekss jautājums, bet, um, nu, kā jau teikts, viņas ierosinājums man šķiet labs un pareizs. Tagad par attiecībām ar Krieviju. Visiem ir iespēja sadarboties ar Krieviju. Mēs to darām pētau ietvaros, mums ir dažādi integrācijas moduļi. Tas viss ir svarīgi. Un ziemeļos šķiet ir izveidojies tāds subreģionāls eh, sadarbības modelis - Arktikas padome, Barents jūras padome, Baltijas jūras padome un um, Eiropas Savienības ziemeļu di dimensija uh, - Eiropas Savienība, Krievija, Norvēģija un Islande. Visi šie modeļi palīdz atrisināt horizontālus jautājumus reģionā. Un manā pieredzē sadarbība ar Krieviju šādos apstākļos uh, Eh, ir ļoti laba. Mēs eh, komunicējam ar vietējiem iedzīvotājiem, aplūkojam situāciju transporta un kultūras nozarē, eh, ar zinātniekiem komunicējam. Tā integrācija notiek ļoti veiksmīgi, un jūs teicāt, cilvēku kontakti ir svarīgi. Jūs dzirdējāt par šiem skaitļiem, cik cilvēku tika pārvietoti ziemeļos. Sākumā pēc eh, Berlīnas mūra krišanas sākumā mūs kritizēja par to, ka eh, te bija tikai eh, kultūra un cilvēki, bet investīciju nebija. Bet vēlāk mēs sapratām, cik svarīgi tas ir. Un mēs sākām veidot attiecības ar Krieviju. Un tas bija sarežģīti. Līdz ar to mēs atskatījāmies 17. un 18. gadsimta. Norvēģija 18. gadsimtā tika izveidota pirmā diplomātiskā misija Arhangelskā, mm, kad uh, uh, mēs vēl piedarējām Dānijai. Tad um, uh, mēs kļuvām neatkarīgi, misija turpināja darboties līdz 1966. gadam, Stalina dēļ. Uh, tā turistika slēgta. Tagad pirms diviem gadiem šī misija atkal nu, kā, atvērta. Un, eh, tas ļoti labi. Tagad Barents jūras padomus ietvaros mums ir interesants eh, projekts veselības un vidas standartiem eh, industriālajā reģionā pie Barents jūras. Mm, galu galā te ir runa par svarīgu ekosistēmu, kurā mums ir jāizsargā. Uh, par uh, politisko islamismu. Jūs pareizi teicāt, uh, iespējams, uh, saknes jāmeklē vēl Persijā, bet Teherānai te ir milzīga nozīme. Tur iespējams aizsākās arī Arābu pavasaris. Vēlos atgādināt par Turciju un Indonēziju. Bet, ja atkārtosim, ko irānieši teica 79. 80. gadā, Nu, viņam nav izdevies situāciju precīzi paredzēt. Tas ir kritisks jautājums, un mums tiešām jāskatās, eh, kā eh, piespiest viņus uzņemties šo atbildību. Un Eiropa ne, nevar vienkārši aizcirst durvis viņa deguna priekšā. Kolēģi no Somijas un tiešām uh, viņa iemiesošu Eiropas Savienības ziemeļu dimensiju. Es uh, vakar tikos ar Līpam kunga, kas um, agrāk bija Somijas ministra prezidents, un um, es ar viņu aprunājos, un es atceros, ka viņš pirmais uh, pavirzēja šo aspektu uzmanības centrā. Uh, Zviedrija, Somija un Dānija uh, Arktikas padomēm ļoti aktīvi darbojas Norvēģija arī, un Islande varētu drīz pievienoties. Svalbārdā notiek uh, nozīmīgs pētniecisks darbs, un Arktikas jautājumi ir globāli jautājumi. Ja tie tiks vairāk uzsvērti jūsu astotajā pētniecības programmā, tas jau būs ieguldījums. Tā būs palīdzība. Ja Eiropas Savienība atbalstīs starptautisko tiesību pamatprincipus, atbalstīs ANO konvencijas, ko es arī daru, tas uzlabo juridisko ietvaru. Daudz no uh, kuģniecības transportiem notiek no un uz Eiropas Savienību, Rotterdama, Jokohama. Mm, lūk, um, Eiropa tur jau figurē. Ir iespēja sadarboties par Baltkrieviju. Jā, mēs saprotam jūsu bažas, Norvēģija šeit atbalsta Eiropas Savienību un jūsu sankcijas. Norvēģija atbalsta ļoti bargus sodus tiem, kas padara, pastrādā noziegumus, bet mēs esam pret um, nāves sodu. Žēl, ka Eiropa ir tik stingra pozīcija, bet tas tomēr notiek Baltkrievijā. Tā ir tā diktatūra droši vien, kas uh, ir atbildīga. Tā kā šeit mēs esam ar jums. Uh, Un kas mani personiski ļoti interesē, e, Brīvā universitāte Viļņā, kas ir um, universitāte, daži no jums e, iespējams tur viesojušies, tur Baltkrievijas studenti, kas ierodas e, Viļņā, lai saņemtu augstas kvalitātes um, izglītību, un tas ir cerības stariņš. Um, tagad universitātē gan ir finansiālā ziņā izaicinājumi, um, mums viņam jāpalīdz, jo runa nav par lielu naudu, bet uh, tur tiešām rodas šī cerība šiem jauniešiem no Baltkrievijas, kas uh, var atgriezties pēc tam Minskā un palīdzēt savai valstī. Ziemeļvalstis atbalsta šo universitāti un arī daudzas citas Eiropas valstis. Bet jāsaprot, ka tur ir problēma. Ja universitāti slēgs, uh, nu, tas atņems mums šo cerību, un tur mēs tiešām varam palīdzēt. Jā. Oh, liels paldies kolēģiem, liels paldies ministram par viņa izcilo uzstāšanos un liels paldies visiem. Very welcome.